ieradies arī Pīters Hastings no Eiropas datu uzraudzības organizācijas. Man liels prieks jūs atkal sveikt šajā sēdē. Mēs izskatīsim 14. darba kārtības punktu, kur runa ir par Eirodaku izveidi. Referente ir Monika Luiza Makovei. Diemžēl šodien viņa nevarēja ierasties uz mūsu sēdi viņas vietā. Uzstāsies Vosta kungs. Un ne pirmo, ne pēdējo reizi mūsu sēdē piedalās Pīters Hastings, kuram došu vārdu. Uzklausīsim arī Kipras prezidentūras pārstāvi. Un tad būs debatas, ja es pareizi saprotu. Tad pirmais šajās debatēs uzstāsies Vosu kungs kā referentes pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji! Es nododu sveicienus no Monikas Makovei un stāstīšu viņas viedokli. Referenti ir priecīgi, ka komisija nāk uz klājā ar jaunu priekšlikumu. Regula par Eirodaku ir ļoti svarīga patvēruma pakotnes sastāvdaļa. Eirodakam ir būtiska loma E, vairāk kāršu patvērumu pieprasījumu iesniegšanas novēršanā. Šis priekšlikums ir būtiski labāks nekā iepriekšējais, jo patreizajā priekšlikumā ir paredzēta arī iespēja tiesību sargājušām iestādēm un Eiropolam pieprasīt e, pirksnospiedumu salīdzināšanu. E, ja šīs iestādes vēlas cīnīties pret terorismu un nopietniem noziegumiem. E, tiek izmantota gan arī hit, gan nav hit metode. Šis pielikums ir daļa no sarunu rezultātiem patvērumu pakotnes sarunās. Pakot, sarunas par pakotni beigsies 2012. gada beigās. Eiropas komisija savā paskaidrojuma rakstā, e, kā jau visas politiskās grupas ir informētas, ir pieminējusi savu priekšlikumu jaunākās daļas. Referente ir iesniegus veselu virkni grozījumu. Ir tehniskie grozījumi, nu, piemēram, salīdzinājums ar Lisabonas līgumu, atsaucas uz kvalifikācijas direktīvas, jauno variantu un dažādas iekšējās atsaucas. Grozījumi paskaidro tekstu atsevišķās daļās, nu, piemēram, termins tehnoloģija tiek aizstāts ar teknīks ceturtajā pantā Tāpat arī pantā par komisijas lomu pārejas periodā ir paredzēts papildinājums. Papildinājumi arī statistikas sadaļā un noskaidrots arī, paskaidrots arī, kam ir tiesības piekļūt datiem. Vēl ir grozījumi, kuru mērķis ir iekļaut Eiropas datu aizsardzības uzraudzības organizācijas ieteikums šajā regulas tekstā. Ir paredzēts arī spēcīgas garantijas personu datu aizsardzībai, nu, piemēram, tiesību sargājušo iestāžu piekļūšiem datiem ir tikai, uh, notiek tikai saskaņā ar noteiktiem priekšnoteikumiem. Var tikt izmantota gan dalību valstu datubāze, gan arī prim datubāze. Uh, Elektroniskā pieprasījuma iesniegšana arī ir iespējama tādos gadījumos, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu, apzinātu vai izmeklētu teroristiskos noziegumus vai citus nopietnus kriminālu noziegumus. Un, ja ir nepieciešams, pirkstu nospiedumu salīdzinājums konkrētos gadījumos. Un, ja ir pamatotas aizdomas, ka salīdzinājums ar Eirodaka datiem palīdzēs novērst noziegumu, izmeklēt to vai e, notvert vainīgo personu. Un priekšlikumā arī tiek pieprasīta papildus soļu datu bāžu izmantošanā. Elektronisko pieprasījumu piesniedz atbildīgā iestāde, un otrkārt e, verifikācijas iestāde pārbauda šo te datu izmantošanu. Tādā gadījumā, ja atbilde ir tāda, ka sakrīt šie pirkstu nospiedumi, tad šīs personas, aizdomās turamās personas vārds netiek atklāts tiesības sargājušām iestādēm. Referenti uzskata, ka parlamentam ir jāpilda savas iepriekšējās saistības attiecībā uz patvērumu pakotni. Šis ziņojums jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Uh, tā, lai orientējošais balsojums varētu notikt Libe komitejas sēdes laikā 17. vai 18. decembrī. Paldies par uzmanību! Paldies Vosakungam! Aicināsim izteikties komisijas pārstāvi vai Kipras prezidentūras pārstāvi. Komisija, vai jūs vēlties kaut ko teikt? Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti pateicīgs referentē par ziņojumu projektu. Varu teikt, ka Eiropas komisija ir gatava pieņemt virkni praktisko priekšlikumu, kuri būs pieņemami arī padomēji acīm redzot, tā noturēs sarunas par šiem jautājumiem. Šodien esam ieradušies šeit, lai uzklausītu deputātus un dzirdētu, kādi vēl būs papildus aptvērumi, eh, grozījumi, kuri varētu tikt piedāvāt pirms nākamajiem trialogiem. Jūs jau zināt, ka mūsu visu politiskais mērķis ir izveidot kopīgu Eiropas patvērumu sistēmu un apstiprināt to līdz šī gada beigām. Ceru, ka tas vēl būs iespējams. Ceru, ka deputāti palīdzēs mums iekļauties šajos termiņos. Mēs pabeigsim šo dosie pēc iespējas ātrāk, darbu pie tā, un es ar prieku sadarbošos gan ar referenti, gan ar ēnu referentiem laika posmā līdz trialogiem. Paldies komisijas pārstāvim. Kipras prezidentūras viedoklis lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā sēdē. Tas mums ir liels gods. Jūs varbūt zinat, ka Koreper vakar runāja par šo te mandātu un apstiprināja padomē mandātu attiecībā uz Eirodak regulas grozīto priekšlikumu. Vakar pieņemtais mandāta teksts, mūsuprāt, piedāvā būtisku papildus vērtību Tas ir tapis darba grupu diskusijās padomē. Padome ir gatava iesaistīties neformālajos trialogos uh, un runāt ar parlamentu. Mēs gribam pateikties referentei par ziņojumu. Eirodak ir pēdējais trūkstošais ķēdes posms kopīgās patvērums sistēmas izveidošanā Eiropā. Mēs ceram, ka uh, šī sistēma pamazām gūs apveidus. Uh, Eirodak teksts ir jauns, taču nedrīkstam aizmirst, ka tas ir ceturtais teksts. Iepriekšējais tapa 2008. gadā. Eirodak regulas priekšlikums ir parādījis ļoti, ir, ir ļoti attīstījies kopš 2008. gada decembra sākuma. Tās ir būtisks uzlabojums tiesību sargājošo iestāžu piekļuvas nodrošināšanā Eirodak dokumentiem. Prezidentūra un padoma augstvērtē to, ka Eiropas parlaments atbalsta mūsu galveno mērķi izveidot kopīgu patvērumu sistēmu līdz šī gada beigām. Augstu vērtējam to, ka esam jau izstrādājuši citus dokumentus, kā piemēram Dublinas vienošanās un EPD. Mēs Ceram, ka sarunas ar Eiropas parlamentu par Eirodoku varēs sākties pēc iespējas drīzāk, tā lai mēs varētu iekļauties minētajos termiņos. Izstrādāt patvērumu politiku līdz gada beigām. Gan Kipras prezidentūra, gan dalība valsts dara visu, kas ir to spēkos, lai iekļautos šajos politiskajos termiņos un pildītu savas saistības. Vēlreiz gribu atkārtot, ka esam ļoti pateicīgi par to sadarbību, kas mums ir bijis līdz šim. Un ceram, ka šī pozitīvā sadarbība turpināsies līdz pat gada beigām. Paldies prezidentūras pārstāvim. Tagad aicināšu Hastings kungu, kas ir datu, iestādes, uh, datu uzraudzības iestādes pārstāvs. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju uh, prezentēt atzinumu, ko es jums iesūtīju septembrī. Šis nav pirmais atzinums par šo tēmu, ko mēs izstrādājam. Kā daži runātāji jau minēja, šai sadarbībai ir zināma vēsture. Es esmu parakstījis divus iepriekšējos atzinumus 2009. gadā. Viens no atzinumiem bija ļoti pozitīvs par uh, eh, Eirodaka regulas aktualizāciju, un otrs uh, atzinums 2009. gadā bija kritisks, tas bija par piekļuvu datiem. Kopš 2009. gada ir notikuši daudz svarīgi notikumi. Viens no tiem noteikti ir Lisabonas līguma stāšanās spēkā tā ir mainījusi ES iekšējo ainavu vidi un lielāks uzsvers tiek likts uz pamatiesībām tagad. Atbildīgais komisārs aicina ievērot nulles toleranci pamatiesību pārkāpšanā. Un tādēļ jāsaka, ka mani šokēja, un es tiešām lietoju šo vārdu, šokēja tas, ka es redzu, ka Eiropas komisija ir nolēmusi nesakot šai pamatpolitikai šajā gadījumā. Komisija nevēlējās pakļaut savus priekšlikumus ļoti kritiskam ietekmes novērtējumam. Atsaucas uz iepriekšējiem ietekmes novērtējumiem ir šeit ir nevietā, un iemesls es izklāstīju savā atzinumā. Ļoti žēl, ka arī Libe komiteja nespēja pilnībā izvērtēt šo ļoti kritisko tiesību akta projektu sensitīvākā daļa ir e, piekļuvu tiesību sargājošām iestādēm. Un nav šī te ietekmes novērtējuma. Tas ir būtisks trūkums. Es gribu uzsvērt to, kas ir uzsvērts arī mūsu atzinumā. Pilnībā izprotu, ka datu bāzu piekļuve varētu noderēt kā papildus svīra atsevišķos gadījumos. Taču noderīgums šeit nav galvenā pārbaudas mēraukla, jo nav ne mazākās šaubu ēnas, ka tas būtu būtisks pārkāpums principam, ka eh, mēs nevēlamies iejaukties ļoti viegli ievainojumu cilvēku grupu tiesībās. Vai tiešām ir nepieciešams un proporcionāli izmantot šo datu bāzi? Ļoti žēl, bet esam kritiski izanalizējuši komisijas priekšlikumu un esam pārliecināti, ka ir ne tikai nepietiekami šie pamatojumi, bet tie ir pilnīgi nepieņemami. Netiek analizētas arī alternatīvās iespējas, nu, piemēram, esošie juridiskie instrumenti, kas pārāds pirkstnospiedumu izmantošanu kopumā. nevar jau runāt tikai par to, ka šīs tiesība akts ir trūkstošais ķēdes posms. Tas, manuprāt, ir uh, nepareizi. Tas var novest pie nepareiziem secinājumiem. Par ko ir runa? Šobrīd, ja mēs pieņemam šo tiesību aktu, tas kļūs par tādu instrumentu, kura mērķis būs sasniegt tos, kas ir prasījuši patvērumu. Tie runa ir tikai par patvērumu meklētāju pirkstu nospiedumiem. Potenciāli šos patvērumu meklētājus varēs identificēt, bet nevienu citu nē, jo par viņiem nav datu, nav pirkstu nospiedumu. Es uzskatu, ka šīs komisijas priekšlikums un padomas priekšlikums, kas mums mēģina to uzspiest, ir klasisks piemērs tam, ka dati, kas mums kaut kādā citā mērķī ir ievākti, tiek izmantota pavisam citiem mērķiem. Uh, Eirodak tika radīts ar ļoti spēcīgu nodrošinājumu un atrunām, ka šos datus nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kā patvērumu mērķiem tikai. Un tagad tiek piedāvāts kaut kas pavisam cits. Ja likumdevējs kaut kādu iemeslu dēļ nolemj būt godīgs, tad Man no savas puses ir jāsaka, ka būtu nepieciešami vēl papildus nodrošinājumi vai papildus aizsardzība. Piemēram, ja mēs izanalizējam jūsu piedāvātos argumentus, ja tas palīdzēs izmeklēšanā, tad tas ir pilnīgi uh, bezjēdzīgs arguments, jo mums būtu jāvadās no tā, ja ir skaidras aizdomas, ka terorista vai citu kriminālu nozieguma autors ir pieprasījis patvērumu. Tikai tad mēs varētu salīdzināt šos pirkstu nospiedumus. Ja tādu pamatot aizdomu nav, tad mēs uzskatām, ka šāds salīdzinājums ir nevietā. Verifikācijai būtu jābūt patiesi neatkarīgai. To vajadzētu veikt tieslietu iestādēji, ja mēs izējām cauri visādiem priekšnoteikumiem, tad, diemžēl, jāsaka, ka šis priekšlikums neiztur pārbaudi ar pienācīgiem aizsardzības mehānismiem. Pirms mēneša komentējot situāciju, es teicu, ka te runa ir par pamatiesību eroziju. Un arī šodien neklusēšu. Mans ierosinājums ir sekojošs. Referentei vajadzētu risināt vissvarīgākos komentārus, kas šeit izskan, ne tikai svarīgos komentārus, ko viņi piemin savu ziņojumu beigās. Referentei vajadzētu uh, pārliecinoši atbildēt uz šīm te izskanējušām bažām, gan pēc principu, gan arī runājot par aizsardzības mehānismiem. Nobeigumā gribu teikt, ka manā atzinumā ir arī papildus kaut kādi detalizēti priekšlikumi, ja būs laiks tos uh, vairāk izpētīt tuvāko mēnešu laikā, tad tos varētu arī izmantot grozījumos. Savu runāšanas laiku es gribēju koncentrēt galvenokārt uz šo pamatu jautājumu, uz šo pamatu problēmu vai šis tiešām ir nepieciešamais e, trūkstošais ķēdes posms, lai panāktu vienošanos ar padomi, tad te nevar būt runas par cilvēktiesību standartiem. Šādas piedāvātās darbības ir leģitīmas tikai tādā gadījumā, e, ja tas ir proporcionāli, bet patreizējā versijā tas pārvar tās barjeras un tos drošības mehānismus, ko desmit gadu laikā esam izveidojuši. Paldies, Hastings kungs! Tagad uzklausīsim deputātus. Redzu, ka De Jonga kungs ir pieteicies runāt. Thank you very much, Mr. Chair, and, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgs paldies Hastings kungam. Kā parasti, kā vienmēr, viņš ir gan objektīvs, gan arī drosmīgs un sauc lietas īstajos vārdos. Daudzkārt esmu teicis šajā komitejā, ka es esmu priecīgs, ka pārstāv Nīderlandi pārstāvēju Nīderlandu pirmajā Eirodak. Tas bija laiks, kad mums vajadzēja paskaidrot ārējai pasaulē, kādēļ mēs ie, ievācam patvērumu meklētāju pirkstu nospiedumus. Tas to, tiešām toreiz bija liels izaicinājums mūsu ministram, paskaidrot, kāpēc mēs ievācam šos pirkstu nospiedumus, ka tas tiešām nepieciešams. Es pilnībā atbalstīju toreiz šo priekšlikumu, es biju ierēdnis jo spēkā bija Dublinas vienošanās, un mēs sapratām, ka ir nepieciešams kaut kāds pārbaudas metodas. Taču viegli tas nebija. Tas nebija tā, tā nebija tāda vienošanās, ko mēs automātiski panācām. Ja toreiz šo pirmo sarunu laikā mēs būtu zinājuši, ka to izmantos uh, tiesības sargājušās iestādes, tad es nedomāju, ka mēs būtu panākuši šo vienošanos jo tas būtu pilnīgā pretrunā ar to gaisotni, kas toreiz valdīja mūsu sarunās. Domāju, ka jums būs nepieciešami ļoti pamatīgi argumenti, lai izmainītu šo ārkārtīgi jūtīgo instrumentu vēl vairāk. Protams, ka drošības jautājumi ļoti svarīgi, tiesības sargājuši iestāžu loma ir ļoti svarīga. Ja mēs varam atrisināt noziegumus, tad tas arī ļoti labi. Taču patreizējais piedāvājums iet pārāk tālu. Piekrītu katram Hastings kunga vārdam par ietekmes novērtējumu nepieciešamību. Komisijai gribu aicināt pamatoti pierādot, pierādīt to cik daudz likuma pārkāpumu atklāšanu nodrošinās šis ļoti tālajošais piedāvātais instruments, ja varbūt prezidentūra to var darīt. Nezinu, vai jūs to, vai mēs varam jums piekrist, ja jūs nepiedāvājat šos pārliecinošos argumentus. Pat ja būtu pierādījumi, būtu ļoti grūti panākt šādu vienošanos, jo uh, tā ir stigmatizējoša pieeja pieņemt eh, pirksnospiedumus no patvērumu meklētājiem un tūdaļ pat nodot tos tiesību sargājušām iestādēm. Visiem Eiropas pilsoņiem nav jānodod savi pirksnospiedumi, lai tos jebkurā brīdī varētu izmantot pilsoņi. Nu, tad mums varbūt jāierosina, lai pasēs būtu šie pirksnospiedumi Šis nebūtu nav vienkāršs jautājums. Ļoti reti, kad es nepiekrītu referentam, bet šoreiz nepiekrītu Makavejas kundzei Esmu pateicīga daudziem labiem priekšlikumiem, ko viņi izstrādā, bet šajā konkrētajā gadījumā mana grupa iespējams pilnībā noraidīs viņas priekšlikumu. Ja mums jāiesaistās sarunās, protams, mēs varam ieviest dažādas aizsardzības mehānismus, taču padomē gribētu teikt, ka šo priekšlikumu nevar uzskatīt par kaut kādu daļu no citiem priekšlikumiem, jo ir daudz jautājumu un daudz tādu jomu, kurās parlamentam ir ļoti skaidra uh, skaidrs viedoklis. Pat ja mēs šo ņemam kā tādu daļu no pakotnes, vienalga būs ļoti grūti to pieņemt. Paldies, Kēlērs kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Hastings kungam par ļoti skaidrību ieviesošo atzinumu. Tas man izraisa daudz jautājumus, kurus es gribētu šeit uzdot. Galvenais jautājums pētot šo Eirodaku lietu ir tāds, kādēļ tiesības sargājušām iestādēm ir nepieciešama šāda piekļuva. Man nav īsti skaidrs, vai mēs meklēsim vairāk teroristu starp patvaru meklētājiem, vai mēs tur tos atradīsim lielākā skaitā nekā starp parastiem cilvēkiem. Tas man nav, nepārliecina mani. Eiropola kad tas prasa kaut kādus pierādījumus, tam viņš nav nācis klēn ar kādiem pierādījumiem. Vai kaut kas mainījies kopš šīs atbildes saņemšanas brīža no Eiropola? Un, ja ir mainījies, tad kas tieši ir mainījies? Mums ir nepieciešami fakti, mums ir vajadzīga politika, kas balstās uz pierādījumiem. Mēs nevaram teikt, ā, mēs baidamies no teroristiem. Mums, mēs nevaram vienkārši ielausties cilvēku pamattiesībās, privātumā, uh, ja mums mūsu rīcībā nav nekādu pamatojumu. Es nedomāju, ka starp patvērumu meklētājiem ir vairāk teroristu nekā citu eh, populāciju vidū. Šie patvērumu meklētāji bieži vien paši bēg no teroristiem. Un patvērumu meklētāji būtu vienīgā sabiedrības grupa, kuras pirkstu nospiedumi tiek salīdzināti uh, un kuru pirkstu nospiedumi tiek izmantoti, lai noteiktu, vai viņi ir teroristi vai ne. Tā ir disk diskriminācija, jo tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz viņiem kā uz potenciāliem noziegumiem. Ja jūs atrodat līķi un tam blakus ir pirksts nospiedumi, jūs salīdzinat šos pirksts nospiedumus ar visu patvērumu meklētāju pirksts nospiedumiem, tas nozīmē, ka mēs viņus turam aizdomās par slepkavību pamattiesība aģentūra piemin šo ietekmes novērtējumu. Tā mūsu rīcībā nav. Mēs nevaram pieņemt tiesību aktu projektu bez ietekmes novērtējumu veidošanas e, salasīšanas un saņemšanas. Mūsu rīcībā esošais uh, ietekmes novērtējums ir novecojis. Tas neņem vērā pamatiesības. Visi šeit runā par kaut kādu darījumu. Taču patvērumu pakotne kā tāda jau patiesību sakot, mēs darbu pie tā esam it kā atslābinājuši. Eiropas parlaments nobalsoja par patvērumu failiem 2008. gadā. Padome ir marinējusi šīs lietas četrus gadus, tā kā mūsu parlamentu nevar vainot laika novilcināšanā, jo tieši padomi ir bijis tā, kas ir nobloķējuši šī jautājuma virzīšanu tālāk. Policijas piekļuve, uh, bija viens no tiem jautājumiem, kurā mēs prasījām suspensijas vai solidaritātes mehānismu Dublinas vienošanā, bet tas netika iekļauts. Tādēļ mēs nevaram runāt ne par kādu godīgu darījumu. Jebkurā gadījumā patvērumu tiesību akti ir par noteikumiem attiecībās patvērumu meklētājiem. Tie nav tiesība akti, kas apkaro terorismu, tie ir tiesība akti par patvērumu. Visbeidzot, piekrīt tam, ko Hastings kungs teica par mērķa ierobežojumu, purpose limitation. Tas vienmēr ir bijis viens no pamatakmeņiem mūsu tiesību aktos. Tagad mēs vēlamies atteikties no tā attiecībā tieši uz patvērumu meklētājiem. Dalību valstis var saņemt, protams, biometriskos datus un uh, pirksnospiedums no trešo valstu iebraucējiem, kad pienāks tas brīdis, kad visi Eiropas pilsoņi būs spiesti dot visus savus biometriskos datus. Varbūt šis ir tikai sākums, būs erozija. Šobrīd šīs priekšlikums nekādā gadījumā neatbilst tiem parametriem, pie kādiem esam pieraduši. Latfordas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Piekrītu tam, ko teica kolēģi un ko teica Hastingsa kungs par par mērķi ierobežošanas eh, šo te principu sagraušanu. Piekrītu De Jonga kungam, ja mēs kādreiz būtu domājuši, ka tiesības sargājušās iestādes piekļūs Eirodak datiem, tad, kad veido Eirodak, tad mēs būtu bijuši vēl vairāk nobežījušies par Eirodak izveidošanu. Jeb kāda veida datu bāze, kas ir veidot citiem mērķiem, publiskiem vai privātiem mērķiem, uh, Eh, un tad pēc tam, pēc kādiem gadiem mēs teiktu, ā, tiesības sargājušiem iestādēm vajag šo te piekļuvu tieši šiem datiem, tad tas izraisītu zināms pārdomas un aizdomas. Mums ir nepieciešamības un proporcionālitātes principi jāievēro. Piekrīt Hastings kungam, šīs nav tehnisks jautājums. Un to arī nevar risināt tā, ka tas ir kaut kāds ātri pieņemams tiesība akts, lai varētu pabeigt darbu pie pakotnes. Šis priekšlikums ir pamatīgi jāizpēta. Vienmēr esmu teikusi, ka esmu dziļi neapmierināta ar to, ka tiesības sargājušām iestādēm varētu būt piekļuve patvara meklētāju datu bāzē. Es uzskatu, uh, ka tas ir pavisam kas cits nekā tas, par ko es savulaik runāju par uh, piekļuvi vis datu bāzē, tātad vīzu informācijas sistēmas datu bāzē, jo te runa ir par cilvēkiem, kas brīvprātīgi iebrauc Eiropas Savienībā. Man ir kādi konkrēti jautājumi, ko gribētu šeit uzdot. Pirmkārt, man nav īsti skaidrs, kādas procedūras tiks ieviestas, ja policija vienā dalību valstī saņem šo hitreakciju vai nāk klajā 2000, nāk, vai stājas spēkā 2006. gada ietver nolēmums. Kas notiek tad, ja pirkstnospiedumi sakrīt? Kādas ir tālākās procedūras? Un, ja sakrīt šie pirkstnospiedumi, notiek krimināla izmeklēšana, tad kas notiek ar šī patvēruma meklētāja iesniegumu patvērumu meklēšanai tajā laikā? Vēl nav skaidrs 211. pants par pierakstu nospiedumu datu definīciju. Padomas tekstā ir kaut kas teikts par latentiem pirkstu nospiedumiem. Vai tas tie ir daļēji pirkstu nospiedumi, kas ir ievākti nozieguma vietā? Kas ir latentie pirkstu nospiedumi? Cik uzticami tie ir? Cik lielā mērā mēs tiem varam uzticēties? vai tos tiešām var salīdzināt ar pilnīgajiem pirkstu nospiedumiem, kas ir Eirodak datu bāzē. Kāds nodrošinājums, kāda aizsardzības mehānismi ir paredzēti šajā aspektā. Tālāk Hastings kungs runāja par verificējošās iestādes dabu un darbu sastais pants. Vai šī iestāde būs neatkarīga, vai tai būs tiesvedības iestādes raksturs. Šobrīd padomas tekstā uh, ir paredzēts, ka dalību valstis to izlemj. Būtu gan labi, ja tiktu izstrādāti kaut kādi kriteriji, pēc kuriem izvēlas šādu iestādi verifikācijai. Tālāk ir vēl jautājums par nespēju saņemt eh, pirkstu nospiedumus no patvēra meklētāju pants 14.4 tur runa ir tikai par pagaidu nespēju ievākt pirkstu nospiedumus. Kas notiek, ja nekad nav iespējams ievākt šos pirkstu nospiedumus? Es domāju, ka nepieciešams rezervs variants. Tālāk, 19. pāns. Tajā ir paredzēts izņēmums sākotnējai pārbaudē atsevišķos gadījumos, kad runa ir par steidzamību. Bet nav paredzēts nekādas pārbaudas vai tiešām ir šis steidzamības gadījums, kā ārkārtas gadījums. Nepie 19. punkta, 3. apakšpunktā ir arī runa par novilcināšanos, bet uh, teksta redakcija ir visnotaļ vāja un neskaidra. Gribētu zināt, vai lēmumā, kurš nav pakļauts koplēmumam, varētu ielviest lielāku skaidrību. 20. pants par noteikumiem piekļuvē Eirodak datiem, kā policija var piekļūt tam. Šajā 20. pāntā nav noteikti nekādi parametri dalību valstu pienākumam. Izmantot prom. Vai mums ir jāprasa minimālais prom uh, šo te sakaru skaits pirms dalībvalsts var piekļūt Eirodak datiem. Bez tam padomas tekstā ir svītrots kritērijs, ka ir pamatots iemesls domāt, ka salīdzinājums ar Eirodak datiem e, varētu palīdzēt izmeklēt kādu no krimināla lietām. Padomu pat nevēlas prasību iekļaut šeit pamatotas aizdomas un pamatotus pamatojumu, ka šāds te salīdzinājums varētu būtiski uzlabot šo izmeklēšanu. Atklāt noziegumu. Es domāju, ka pat šis vājais kritērijs padomē likās nepieņemams un tā to svītrojas. Pavisam ātri pāriešu pie 21. panta. Tā jau nav nekādu kritēriju Eiropola piekļuvei, vai tai jābūt tiešai vai netiešai. Vai EDPS drīkst uzraudzīt Eiropola pieprasījumus? Eiropas data aizsardzības aģentūra Visu laiku ir jādomā par to, vai kriteriji ir pareizi formulēti. 29. pāns saka, ka patvēruma meklētājam ir jā, meklētājs ir jāinformē tikai par Dublinas regulas mērķiem. Šim patvērumu meklētājam nekas netiek teikts par to, ka viņa ar pirks nospiedumu var tikt nodot arī policijas rīcībā. Man šķiet, ka tur ir zināms trū, zinām trūkumu. 33, 34. pāns ir pavisam neskaidrs. Tur ir teikts, ka dati tiek dzēsti, tad, ja tie nav nepieciešami konkrētai krimināla izmeklēšanai. Ceturtais kritērijs, proti datu saņemšana no Eirodak, ir teikt, tajā punktā ir teikts, ka šie dati tiek pieprasīti, tad, ja tie ir nepieciešami specifiska gadījuma izmeklēšanā. Un tādēļ es nesaprotu, ko nozīmē 34. pants, jo datus var tikai pieprasīt specifiskā gadījumā. Un tādēļ pats par sevi saprotams, ka šie dati ir jādzēš tad, ja tie vairs netiek izmantot konkrētās krimināllietas izmeklēšanā. nevar saprast, vai šos datus var paturēt, tad, ja policija uzskata, ka tos var izmantot kaut kādu citu noziegumu izmeklēšanā. Kā jau es teicu, tie ir sīki un detalizēti jautājumi, bet es uzskatu, ka tie ir ļoti nopietni un svarīgi. Varbūt komisija man var sniegt rakstisku atbildi uz dažiem no šiem jautājumiem, ja jūs nevarat atbildēt šīs dienas sēdes laikā. Esmu pārliecināta, ka mums ir jābūt ļoti pacietīgiem un precīziem savā priekšlikuma izpētē. Tādēļ esmu priecīga par to, ka mums ir nedaudz vairāk laika šī jautājuma izpētē mūsu komitejā. Domāju, ka ir nepieciešama ļoti augsta latiņa, ļoti augsti pārbaudas mehānismi, jo runa ir par ļoti viegli ievainojumu cilvēku grupu. Nē, esmu naiva. Protams, ka starp patvēru meklētājiem var būt krimināli noziedznieki. Taču pēc definīcijas mēs pieņemam, ka ir nevainības prezumcija. Šo cilvēku pirksnospiedumi ir ievākti konkrētam mērķim, un tagad pēkšņi kāds paziņo, ka šī datubāze būs pieejama policijai. Es domāju, ka to mēs nevaram pieņemt kā tādu politiska darījuma sastāvdaļu. Paldies! Paldies Lutfords kundzei! Pirms es versīšos pie komisijas, kas atbildēs uz šiem jautājumiem. Es gribētu no savas puses arī uzdot tās, eh, divus jautājumus. Tos uzdošu kolēģa Klauda Morāisa vārdā. Viņš man uzticēja šo jautājumu uzdošanu. Viņš, diemžēl, nevarēja piedalīties šajā sēdē. Morais kungs uzdod komisijai divus jautājumus. Pirmais. Ko komisija un padoma var teikt par Eiropas datu aizsardzības aģentūras secinājumu, ka nav pietiekami daudz pierādījumu tam, ka piekļuva Eirodak datiem ir nepieciešama vai proporcionāla. Otrs jautājums. Vai komisija var paskaidrot, kādēļ Eiropas datu aizsardzības uzraudzības atzinums netika pieprasīts agrāk? Kāpēc tas tiek prasīts tikai tagad? Tātad es papildinu uzdoto jautājumu klāstu ar šiem diviem jautājumiem. Došu uh, vārdu komisijai tagad, pēc tam referentam. Thank you very much. Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs saprotat, nevaru atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem, bet pievērsīšos, manuprāt, galvenajiem jautājumiem un esmu gatavs ar deputātiem apspriest eh, turpmāk arī citus jautājumus un kliedēt pārpratumus, kas varētu būt radušies. Vispirms vēlētos eh, norādīt, ka esam ņēmuši vērā referentes viedokli Un uh, tas pats uh, sakāms uh, arī par datu aizsardzības uzrauga atzinumu un, jās, un par ietekmes novērtējumu. Šādas konsultācijas mums notika un savulaik mēs ņēmām pēc iespējas vērā šos atzinumus, sagatavojot priekšlikumu. Un jāsaka, ka komisijas jaunais priekšlikums ir ļoti līdzīgs 2009. gada priekšlikumam, un mūsu prāta toreiz veiktais ieteikums novērtējums vēl ir spēkā un nav nepieciešams veikt jaunu ieteikumas novērtējumu tikai tādēļ, ka spēkā stājas Lisabonas līgums. Tālāk par uh, ietekmes novērtējumu attiecībā uz pamat tiesībām. Ir uh, iekļauta trešajā paskaidrojumu raksta nodaļā svarīga papildi informācija par pamatstiesību jautājumiem, it īpaši attiecībā uz pat, tiesībām uz patvērumu un personas datu aizsardzību un mūsu veiktais izvērtējums uh, liecina par to, ka priekšlikums atbilst pamattiesību hartas prasībām minētajos jautājumos, un es vēlētos jums ieteikt iepazīties ar paskaidrojumu raksta trešo nodaļu. Tālāk par datu uh, aizsardzības uzrauga atzinumu uh, runājot. Gribu pateikties par ierosinājumiem un uh, padomiem. Diskusijas padomē liecina par to, ka varbūt būtu nepieciešams plašāks skaidrošanas darbs, jo šeit mēs izmantojam divus tiesību, pamatiesību aizsardzības instrumentus. Un mēs uh, varam arī paredzēt to, kā patvērumu meklētājiem pirkstu nospiedumu noņemšanas brīdī var sniegt informāciju, uh, kādiem mērķiem šis šie pirkstu nospiedumi var tikt izmantoti. Un arī runājām par ekspertu piesaistīšanu. Kad uh, komisija uzskata, ka mūsu priekšlikums ir samērīgs un ir paredzētas visas nepieciešamās garantijas. To jau es norādīju pagājušais, kad iepazīstinājām ar komisijas jauno priekšlikumu un uh, gribu norādīt, ka ir paredzēts, ka šādu informāciju var lūgt tad, kad ir iz, izskatīts viss nacionālās datubāzes un prīmas datubāze, un tikai tad var vērsties šajā datubāzē, un šādi pasākumi ir ļoti svarīgi smagu noziegumu un terorisma gadījumu izmeklēšanai. Nav paredzēta masveida pirkstu nospiedumu salīdzināšana šo datu bāzi, un mūsuprāt nav hit princips uh, garantē to, ka šāda piekļuve ir maksimāli ierobežota. Tagad vēlos atbildēt uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Pirms Kellers kundzei gribu norādīt Eiropolu nepieciešamība piekļūt eh, Eirodak eh, nesot eh, izskaidrot. Gribu jums atbildēt pirmkārt. Eiropol ir Eiropas kriminālās informācijas centrs, kas koordinē nacionālu līmeņu izmeklēšanu, un tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropolam ir nepieciešama šāda piekļuve. Otrkārt, Eiropola ir svarīga loma apkarojot cilvēku tirzniecību un uh, cilvēku eksploatāciju un seksuālu eksploatāciju. Tādēļ šāda piekļuve arī ir nepieciešama. Un tieši minēto iemeslu dēļ mēs ierosinām, lai Eiropola spētu izmantot Eirodak. Un uh, arī esam gatavi iesniegt uh, papildu informāciju deputātiem, lai veicinātu darbu pie šā priekšlikuma. Protams, patvērumu meklētāji ir neaizsargāta uh, iedzīvotāja grupa. Tas jau tika atzīst 2009. gada priekšlikumā un ka nav pieļaujams tos noraidīt neizskatot pieteikumu, bet tomēr ir Eh, mēs arī esam paredzējuši vai uh, izvērtēt, vai jaunais priekšlikums kādā veidā varētu radīt patvērumu meklētāju stigmatizāciju, un pie šā jautājuma komisija noteikti atgriezīsies, varu jums apliecināt, ka mēs šādu izvērtējumu veiksim. Lutfords kundze uzdeva jautājumu par to, ka jānodrošina, lai uh, Eh, pārbaudes institūcijas būtu neatkarīgas eh, no tām institūcijām, kas informāciju pieprasa. Mēs uzskatām, ka tiešām šeit ir jābūt neat, šo institūciju neatkarībai, lai eh, kontroles institūcija varētu veiksmīgi darboties. Esam gatavi šo jautājumu turpmāk apspriest. Un, ja nepieciešams, varam arī precizēt šo jautājumu diskusiju gaitā. Vēl viens uh, um, aizrādījums bija, ka komisijas ietekmes, uh, veiktais ietekmes novērtējums nepierāda, ka tiesību sargājošām institūcijām ir nepieciešama piekļuve Eirodak. Tomēr, kā es norādīju mūsu iepriekšējā tikšanās reizē, politiskā jomā mēs uzskatām, ka uh, uh šīs priekšlikums aizpilda informācijas robu, jo ja ir notikuši smagi noziegumi vai teroristu uzbrukumi, tad nespējot uh, piekļūt uh, patvērumu meklētāju datu bāzei, Eh, šī informācija nav pieejama nacionālā līmenī, un tas apgrūtinātu izmeklēšanu. Un jāsaka, jau šobrīd ir iespējama datu apmaiņa par patvērumu meklētājiem starp dalību valstīm. Līdz ar to šis priekšlikums nozīmē, ka šāda informācijas apmaiņa tiek pacelt Eiropas Savienības līmenī. Protams, mēs nevaram jums sniegt piemērus par Eirodak datu izmantošanu kriminālu izmeklēšanas veikšanai, jo šāda iespēja šobrīd nav paredzēta. Tas vienkārši nav atļauts. Un uh, nobeigumā uh, negribu, protams, jūs uh, vairāk aizkavēt, bet gribu vēl atbildēt uz uh, baronēs Lutvārdas uzdoto jautājumu par to, kādas procedūras būs spēkā, ja uh, ir pozitīva atbilstība konstatēta nacionālā līmenī, tad tālāk šīs darbības tiks veikts saskaņā ar nacionālajām procedūrām. Citas procedūras nav paredzētas, un vēl jautājums par daļējiem pirkstu nospiedumiem, vai tos būs iespējams izmantot. Jā, tā tas ir. Tā šādus uh, pirkstu nospiedumus var izmantot, bet uh, te mēs saskarāmies ar datu aizsarga atzinumu, tad šos, šādos gadījumos pirkstu nospiedumus pārbauda pirkstu nospiedumu eksperts. Ja atbilstība netiek konstatēta, tad izmeklēšana beidzas. Pārbauda beidzas šajā gadījumā. Priekšsēdētāji ceru, ka esmu atbildējis vismaz uz svarīgākajiem jautājumiem manā uztverē, un esmu gatavs turpināt diskusijas ar deputātiem uh, darba gaitā. Lielas paldies! Paldies komisijai! Lutfords skundze, lūdzu! Jā, pavisam īsti uh, papildu jautājums komisijai Es gribu novērst jebkādus pārpratumus. Vai jūs teicāt, ka dalību valstis jau apmainās ar Eirodāk eh, datiem tiesība aizsardzības eh, mērķiem, bet tas nav atļauts? bet ja tās dara, tad tas ir aizliegts, kādēļ tad dar, dalību valsts tā dara un kādēļ eh, tās neviens nesod. Šeit ir pārpratums Lutfords kundze. Dalībvalstis apmainās ar nacionālajiem datiem, un tās var to darīt. Dati ir iegūti no patvērumu meklētājiem, un saskaņā ar Eirodaku priekšlikumu šī procedūra ir vienkāršot, bet uh, ja, piemēram, apvienotā karalistē patvēru meklētājiem ir noņemti pirkstu nospiedumi, tad apvienotā karaliste var šos pirkstu nospiedumus salīdzināt ar citu valstu datu bāzēm. Tā tad var gan apēst kūku, gan to arī uh, glabāt, saka barones Lutforde. Prezidentūra, Kipras prezidentūra vēlas kaut ko komentēt? Nē, Vosakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īstenībā to visu ir nedaudz sarežģīti tagad apkopot. Tas, protams, būs jādara referentei. Ko es uh, varu secināt no šīm diskusijām? varbūt atmetot malā dažas uh, nesaprašanās, tomēr varam uh, saprast, ka šāda datu bāze tomēr balsta vair, uh, bauda vairākumu atbalstu. Protams, būs vēl dažādas detaļas un sīkumi, kas ir jāievēro. Mēs šeit nerunājam tikai par patvērumu tiesībām. Protams, tās ir pietiekami svarīgas un tām vajag piešķirt struktūru Eiropas Savienībā, rodot arī attiecīgu procedūru tā visa risināšanai. Bet mums ir arī jāapzinās, kas būtu jādara mērtiecīguma vārdā, kā to minēja arī Hastingsa kungs. Ir paredzēta arī uh, iestāžu piekļuve šai datu bāzei, balstoties uz ļoti skaidriem, nepārprotamiem noteikumiem. Un jābūt arī konkrētiem mērķiem, konkrēti definētiem mērķiem, kādēļ eh, ir jāgarantē piekļuvu datu bāzei, piemēram, drošības pasākumu un tā tālāk. Makovei kundze ir ļoti elastīgi runājot par drošības pasākumiem un domāju, ka ēnu referentu tikšanās reizē mēs par to noteikti vēl diskutēsim un e, atcerēsimies arī datu uzrauga paustās atziņas. Tātad eh, pirmām kārtām neatkarīgu iestāžu veiktā kontrola un otrām kārtām mērķu definēšana. Tādēļ es domāju, ka nākamajā ēnu referentu sanāksmē mēs noteikti to vēl pārunāsim. Paldies! Sorry, thank you. Thank you, Mr. Foss, representing here Mrs. Mar Paldies, Fosakungam, kas izteicās Makavēkundas vietā. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijās. Paldies Hastingsa kungam. Tagad gribu jums paziņot, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 7. novembrim. 7. novembrim. Lūdzu, atzīmējiet to savos kalendāros. 26. 27. novembrī ir balsošana un 17. 18. decembrī, kā mēs lēmām, koordinātoru sanāksmī būs balsošana plenārsēdē. Un tagad nākamais darbkārtības punkts. So, if you don't mind, we move on to point. Ja kolēģiem nav iebildumu, Tad mēs varam ķerties pie 15. darba kārtības punkta patvērumu un migrācijas fonds. Silvīgi Joma ir referente. Gijomas kundze mūs iepazīstinās ar grozījumiem, pēc tam uh, diskusijās iesaistīsies padomu komisija un referenti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi paskaidrošu atsevišķus punktus par grozījumiem kas ir iesniegti par šo konkrēto ziņojumu. Pavisam ir 120 grozījumu. Daudz grozījumus ir parakstījuši vairāki deputāti. Manuprāt, tas ir ļoti jauki. Otrs jautājums. Es varu arī pozitīvi pieņemt šos grozījumus, jo grozījumi pilnībā uh, principā saskan ar eh, šī ziņojuma virzību. Un tie atbalsta arī komisijas priekšlikumu. Ar šiem grozījumiem mēs precizējam vai stiprinam atsevišķus punktus. Euh, Tātad grozījumi ir daudz. Pavisam īsi mēģināšu paskaidrot, kāda ir šo grozījumu mērķi. Pirmkārt, pasvītrot tehniskās palīdzības nozīmi. Ir skaidrs, ka patvērumu un migrācijas fondu struktūra ir vienkāršota. Tiek mazināts administratīvais sloks dalību valstīm, taču tāpat laikā jāsaka, ir ļoti svarīgi, lai valstis saņemtu atbalstu, lai tās varētu optimāli izmantot šos te fondus. Un uh, priekšlikumam vajadzētu palīdzēt valstīm rīkoties saskaņā ar uh, noteikumiem, un tad tikai tās var saņemt šo te Eiropas finansējumu. Otrs punkts par maniem grozījumiem. Šie grozījumi atgādina, ka finanšu resursi ir jāsadala taisnīgi un caurskatāmā veidā. Mm šeit atpakaļ atgriešanas patvēruma un migrācijas nosaukumi ir uh, trīs prioritātes šajā te budžetā, un līdzekļi būtu jāsadala vienlīdzīgi starp šīm trim darbības asīm. Mēs nedrīkstam, piemēram, veidot tikai uh, dro uz drošību vērstu sistēmu vai arī tikai uz cilvēktiesībām vērstu sistēmu. Trešā grozījuma grupa par iespējām finansēt dažādās aģentūras no patvērumu migrācijas fonda. Nekādā gadījumā neapšaubu to, ka šis finansējums varētu tikt novirzīts arī aģentūram. Taču vajadzētu izvairīties no tā, lai šis fonds tiktu izmantots budžeta caurumaizlāpīšanai aģentūrās. Šorīt uzklausījām Laitinenu kungu, Un es domāju, ka mm, Frontex, piemēram, meklē papildus fondus, un tad nevarētu būt tā, ka patvēru migrācijas fonda līdzekļi no, tiek novirzīti Frontexam. Ceturtkārt, es, mani grozījumi lielā mērā saskana ar citu deputātu grozījumiem, un to mērķis ir eh, labāk caurskatāmību fonda izmantošanā. Un ceturtais vai piektais punkts par manis iesniegtiem grozījumiem ir tāds, ka es mēģināju stiprināt kvalitatīvos un kvantitatīvos aspektus, kas saistīti ar cilvēku izmitināšanu. Um, vēlāk es varētu arī sīkāk paskaidrot dažus no šiem grozījumiem. Vēl par citiem grozījumiem runājot, par citu deputātu iesniegtiem grozījumiem runājot, ir trīs grozījuma grupas Parlaments vēlas uzsvērt solidaritātes aspektu. Mēs kopā ar visiem ēnu referentiem vēlējāmies izstrādāt grozījumu, kurā pasvītrojam, ka 80. līguma pāns ir juridiskā bāze fonda darbībai. Tas ir tāds spēcīgs signāls. Visas politiskās grupas ir vienotas attieksmē pret solidaritātes jautājumu Mēs vēlamies arī šo solidaritāti iekļaut šajā tiesībā aktā. Tas mani ļoti gandarīja, šī vienotība. Otrā grozījuma grupa, ko šeit gribētu izcelt, ir grozījumi par to, ka labāk jāanalizē fondu lietošanu un jāizvērtē uh, finanšu pasākumi. Daudzos grozījumos tiek uh, papildināti dažādi indikātori gan no kvantitatīvā, gan no kvalitatīvā viedokļa. Tiek uzlabot informācijas nodošanas sistēma. Domāju, ka šī dimensija tiešām ir jāstiprina. Cik es saprotu, padome eh, vēlas šos te eh, priekšlikums iekļaut pielikumā šis izvērtēšanas analīzes elements tiešām ir ļoti svarīgs. Un visbeidzot, trešā iesniegto grozījumu grupa ir slieksnis, kvalitatīvs un kvanti, lēciens, kvalitatīvs, kvantitatīvs lēciens, lēciens um, cilvēku izmitināšanas jomā. Parlaments vēlas parādīt, ka Eiropa ir solidāra, kā jau es teicu, mēs ar Mavru Nikolas kungu izstrādājām vairākus šos te grozījumus kopā, it īpaši par kvalitatīvajiem aspektiem. Mēs ceram, ka šie grozījumi palīdzēs dalību valstīm uzsākt dažādās izmitināšanas programmas, Un mēs piedāvājam arī kvalitatīvo uzsvaru attiecībā uz dažādo imigrantu uzņemšanu. Priekšsēdētāji, tas arī ir viss, ko es gribēju teikt par dažādajām grozījumu grupām, par grozījumiem, kas nāk no manis un no citiem deputātiem. Kas paredzēts nākotnē? Domājams, ka būs orientējušais balsojums komitejā novembrī. Man šķiet, ka Es jau savā runā norādīju lielāko daļu no svarīgākajiem jautājumiem. Ar ēnu referentiem noteikti tiksimies un mēģināsim izstrādāt kompromisu grozījumus. Gribu aicināt deputātus, eh, mm, ja viņi vēl vēlas, izniegt vēl arī papildus grozījumus. Tas arī viss priekšsēdētāji. Paldies! Tagad došu vārdu komisijām padomēji. Lūdzu. Thank you very much, Chair. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentēji, paldies arī tiem deputātiem, kas strādāja pie grozījumiem. Pašā sākumā gribēju jums atgādināt, ka patvēruma un migrācijas fonds ir uh, iekšlietu DFS sastāvā. Mēs runājam par horizontālu instrumentu, kas uh, ir mehānisms, uh, paredzēts migrācijas un patvērumu fondam, un tāpat ir arī viens instruments, kas paredzēts drošībai. Es saprotu, par to jūs jau arī esat apspriedušies. Tagad pievērsīšos vairākām vispārīgām lietām un. Pirmkārt, par pamatiesībām un cilvēktiesībām. Komisija, protams, saprot, cik daudz vērības eh, parlaments piešķir šiem jautājumiem, bet mēs neesam paredzējuši līdzfinansēt eh, tādas aktivitātes, kas ļautu trešo valstu pilsoņiem pieprasīt pātvērumu Eiropas Savienībā. Protams, ir jāparūpējas par uh, cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanu, jo tā ir neatraujama Eiropas Savienības ārpolitikas sastāvdaļa. Protams, eh, tika runāts par vairākiem grozījumiem, tie skar gan cilvēktiesības, gan pamatiesības, un es saprotu, ka būs vēl diskusijas par kompromisu grozījumu izveidu, un tad mēs varētu arī nonākt pie tāda labāka kopsaucēja. Tas ir princips, kas ir atrodams uh, visā šajā ziņojuma projektā, cā, tas tam viss cauri. Kā jau iepriekš es norādīju, tie indikātori, kas ir iestrādāti tekstā, mēs par tiem vienojāmies ar dalību valstīm un arī ar parlamentu, ka mēs uh, par uh, indikatoriem runāsim semināros, dažādās darba grupās un ņemot vērā gūtās atziņas, prezidentūra sagatavos jaunu tekstu, lai varētu organizēt diskusijas padomē. Pagājušajā nedēļā jau šāda procedūra notika, parlaments bija aicināts tajā piedalīties un ceru, ka nākamnedēļ tā pat būs uh, diskusijas padomas darba grupā. Protams, ka prezidentūra arī iepazinās ar iesniegtiem grozījumiem. Bet patiešām uh, gribēju jums likt pie sirds, uh, lai saglabātu šos indikātors pietiekam vienkāršus. Ir kopīgi indikātori, kas ir saistīti ar fonda izmantošanas mērķiem, un tiem ir jāatspoguļo uh, tie sasniegumi, kas ir gūti konkrētās politikas jomās, pateicoties fondu un instrumentu izmantošanai. Jābūt uh, viegli izmērāmiem indikatoriem, tādiem indikatoriem, kas patiešām kaut ko pastāsta, kas atspoguļo rezultātus ir jāpieprasa, lai dalību valsts katru gadu ziņo par sasniegto. Protams, ka būs arī papildus programmas līdztekus jau noteiktajām un diskusijas notiks arī darba grupās. Indikatoriem ir jābūt izmērāmiem, kā jau teicu, un to kvantitātei arī nevajadzētu būt pārāk lielai. Uh, Referente runāja arī par tehnisko palīdzību. Protams, no tā arī nevaram atteikties, bet tehniskā palīdzība jau tiek sniegta, ņemot vērā pašreizējo fondu, un nākotnē ir paredzēts šādai palīdzībai atvēlēt 5% no fonda līdzekļiem. Tas ir priekšlikums par struktūra fondu izmantošanu un ir prasīts eh, piešķirt tādus eh, stabilus līdzekļus eh, tehniskās palīdzības sniegšanai. Šogad tie ir 4,5%. Mēs tāpat nosūtījām anketu numuru 8 padomē un parlamentam apspriežoties par tehniskās palīdzības sniegšanu. Protams, ir vairākas mazas dalībvalsts, kurās programmas arī nav milzīgas, un tās lūdza, la, tās teica, ka viņas, ka valstis izdod visai daudz naudas, tādēļ tehniskās palīdzības finansējuma apjoms nevienmēr ir apmierinošs. Tādēļ varētu noteikt fiksētu procentu likmi un fiksētu naudas summu tehniskās palīdzības sniegšanai. Was, certain... Tā tad neņemot vērā programmas apjomu, katra dalībvalsts sa saņems uh, noteiktu apjomu, bet 7% apjoms tehniskai palīdzībai mums šķiet pārāk liels. Jo vairāk naudas jūs iztērējat tehniskajai palīdzībai, jo mazāk naudas tiek tērēts dažādām programmām uz vietas. Līdz ar to referente norādīja, ka dalība valsts pateicoties tehniskajai palīdzībai var palīdzēt labuma guvējiem, bet, eh, protams, ir jāievieš arī vairākas programmas. Mums ir jāsaglabā pareizais līdzsvars. Referente tāpat runāja par aģentūrām un it sevišķi e, tas ir e, minēts 174. un 184. grozījumā. Gribēju tam nedaudz pievērsties. Pirmām kārtām e, aģentūras saņem subsīdijas no ES budžeta. Nākamajam DFS ir arī paredzēta konkrēta summa. Uh, šiem nolūkiem, bet, eh, protams, aģentūrām vajadzētu atminēties, ka tām ir eh, subsīdijas, ko drīkst izmantot. Bija arī saprašanās memorāns un eh, paziņojums par DFS, un tas nozīmētu, ka ārkārtas apstākļos varētu aģentūrām uzdot tādus ad hoc uzdevumus bet tā būtu ārkārtas procedūra, ko mēs neizmantotu kā sistēmu. Es jums gribēju teikt, ka patvēruma un migrācijas fonds, kā arī drošības fonds nav sekundāri finansējuma avoti. Uh, Līdz ar to komisija neatbalstīs 174. un 184. grozījumu. Tas bija tādos uh, lielos vilcienos. Ja jums būtu nedaudz vairāk laika, es nedaudz runātu par 70 grozījumiem, kas ir ļoti īpaši. Par 80. pāntu to arī pieminēja pati referente. Komisija uzskata, ka tas ko mēs piedāvājam, ir pietiekams pamats, lai sasniegtu nospraustos mērķus, bet atcerēsimies uh, Marta paziņojumu 80. Uh, pantu mēs varam izmantot kā juridisko bāzi, juridisko pamatu arī turpmāk. Otrām kārtām par mērķa grupām. 121. grozījumā ir teikts, ka mērķa grupām ir jābūt topi, to valstu pilsoņiem, kas ir ieradušies no citas valsts, tātad ar uh, migrantu bērniem vai mazbērniem un ES uh, eh, pilsoņi kas var baudīt brīvas eh, pārvietošanās tiesības, nevar būt labuma saņēmēji no nākamā DFS. Un it sevišķi šeit tiek runāts par trešo valstu pilsoņiem. Runājot par patvērumu. Tas ir 102. grozījums, ko gribēju šeit īpaši atzīmēt. Tur runāts par īpašiem mērķiem, lai varētu garantēt uh, drošu piekļuvi Eiropas patvēruma sistēmai. Mums šķiet, tas ir liegs grozījums, jo direktīvā par to jau ir runāts, uh, un tur ir minēta kopīgā Eiropas patvēruma sistēma. Uh, Runājot par eh, izmitināšanu, referente teica, ka dalību valstīm ir jāpiedāvā kaut kādi stimuli, lai tās vēlētos bēgus izmitināt. Protams, ja runā par tādām lielām naudas summām, tās varētu kalpot par stimulu, lai dalību valsts šo cilvēku uzņemtu, bet ir eh, jābūt konkrētiem priekšnosacījumiem. Uh, Bet, ja būs kaut kāds atsaucis uz konkrētām summām, tas varētu nedaudz mainīt likuma garu tādēļ. Mēs uzskatām, ka uh, procedūrai ir jābūt vienkāršākai, un septītais pāns gan ir savādāks. Dalība valstis var izmantot uh, uh, līdzfinansējumu var uh, apvienot uh, savus spēkus un līdz ar to jāsaprot, ka dalību val, uz dalību valstu pleciem negulsies kvotas un ir jāparūpējas par pietiekam stabilu finansējumu. Un ja runā par izmitināšanu, tas ir viens no dalību valstu mērķiem un tam arī ir jāpiedāvā attiecīgs finansējums. Par uh, atgriešanu. Tas ir 148. un 153. grozījums tie vēlas eh, svītrot atsauci uz regulu, bet komisija uzskata, ka stabila atgriešanas politika ir neatraujama labi pārvaldītas migrācijas politikas sastāvdaļa. Jūs noteikti labi saprotat, ka mēs esam pret šiem diviem grozījumiem. Runājot par konkrētām mm, aktivitātēm, otrais pielikums ir jāatbalsta tāda veida pasākumi, kas rada īpašu Eiropas papildus vērtību. Šeit ir divi grozījumi, kas attiecas arī uz uh, īpašo rīcību. 184. grozījums, kurā ir eh, runāts par to, ka fonds varētu mm, eh, finansēt eh, Eiropas patvērumu atbalsta bīroju. Un tālāk 185. grozījumā ir runāts par to, ka vietējās iestādes var pieprasīt finansējumu, lai varētu veikt imigrantu integrāciju uz vietas, lai varētu to veikt vēl labāk. Šeit runāts arī par kopīgo pārvaldību otrajā pielikumā. Tālāk par piešķīrumiem. 85. 86. grozījums. Gribēju jums tikai pastāstot, pastāstīt, ka ap apsvērumos ir runāts par uh, aprēķinu metodēm, bet aprēķinu rezultāts uh, ir atspoguļots testā, tekstā, un šeit ir arī fiksētas summas. Mēs negribējām radīt papildus uh, slogu, izmantojot kaut kādus salīdzinošos kritērijus. Nē, mēs izmantojam jau Eurostat rīcībā esošo statistiku un uh, izdarījām kalkulācijas, jeb aprēķins saskaņā ar uh, pašreizējo finansējumu. Šķiet, tas bija viss, ko es vēlējos pateikt. Paldies referentei par viņas veikumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vēlētos dot iespēju izteikties padomēji, padomas prezidentūrai. Ja jums ir kas sakāms, un tad mēs uzklausīsim kādu deputātu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Darba grupa padomē 15. oktobrī noslēgs savu pirmo darba cēlienu, un jau prezidentūras laikā mēs vēlamies saņemt eh, mandātu līdz decembrim, lai varētu uzlabot sarunas ar Eiropas parlamentu. Ja runājam par DFS iekšlietu uh, instrumentiem, uh, tie ir pakļauti horizontālajiem instrumentiem. Padome eh, saprot, ka viss, ko minēja komisija un parlaments, ir ļoti svarīgi, un prezidentūra jau paziņoja. ka ir kompromiss priekšlikums un ir padomā uh, Uh, saskaņot horizontālo regulu ar finanšu regulu. 27. novembrī prezidentūra vēlas intensīvi un cieši sadarboties ar Eiropas komisiju, lai varētu vienoties par nepieciešamo finansējumu pēc iespējas ātrāk. Tādēļ prezidentūra ir apņēmusies uh, Eh, darbu noslēgt pēc iespējas ātrāk pirms 19. decembra, kad norisināsies pēdējā korupēra sanāksme. Kipras prezidentūras laikā. Mēs vēlamies vēl vairāk sastrādāties ar Eiropas parlamentu, lai rūpīgi izskatītu šo priekšlikumu visā sarunvešanas laikā, un vēlamies arī atrast eh, to procedūru, ko ievērot iesaistītiem pusēm. Paldies! Paldies! Papanika Laukungs. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Madam Gijom, please, if you will. Gijom kundze. Uh, thank you, Mr. Chairman. I'm a shadow in this. Papalnika Laukungs. Es tomēr runāšu angļu valodā. Paldies! Gribēju pateikties Gijom kundzei, gribēju pateikties viņai par ļoti labu ēnu referentu iesaisti visā darba gaitā jau no paša sākuma. Mūsu attieksme pret vairumu no grozījumiem ir labvēlīga, jo tie palīdz tekstu vēl vairāk precizēt. Uh, Gijom kundze jau pietiekam plaši izklāstīja grozījumu dabu un būtību, komisija pietiekam plaši izteicās tāpat. Gribam uh, atbalstīt uh, 80. pāntu kā juridisko pamatu, kā minēja Gijoms kundze, tas ir minēts 70. grozījumā. Ceram, ka visas politiskās grupas par to būs viensprāts un vēl divas piezīmes. Pirmām kārtām mēs gribējām, lai grozījumos tiktu ņemta vērā to dalību valstu uh, situācija, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Mēs gribam, lai tiktu piedāvāti resursi EASO uzdevumu veikšanai un, e, protams, atcerēsimies arī Dublinas regulējumu. Mēs saprotam, ka 1, 21, 1, 28 un 1, 36 ir grozījumi, kas skar ļoti īpašus apstākļus un katrai dalībvalstī ir pašai jāuzņemas atbildība par to, kā tā pārvalda savu patvērumu meklēšanas sistēmu, bet ir arī ārkārtas apstākļi, kas ir minēta arī vairākos grozījumos. Līdz ar to mēs uzskatām, ka ir iespējams eh, būt elastīgākiem, parūpēties par finansējumu atrašanu, ja rod šāda ārkārtas situācija. Paldies uh, referents kundzē vēlreiz un paldies uh, arī visiem pārējiem. Paldies, Gijoms kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Diemžēl nevarēšu īsi nevarēšu iziet cauri visiem punktiem, ko šeit komisija detalizēti izklāstīja. Patiesībā nemaz negaidīju, ka komisija tik detalizēti analizēs priekšlikumu. Domāju, ka mums jāpatur prātā nepieciešamība radīt stabilu fondu, kur būtu ļoti skaidri izmantošanas noteikumi, mm, jo mums kā parlamentam ir jāsniedz savs atzinums par to, kādēļ mēs kaut ko daram, un arī jāuzklausa, ko saka šī fonda lietotāji pārāk sīki tagad neanalizēšu visu situāciju. Katrā gadījumā varu eh, jūsos vies pārliecību, pārliecību par to, ka strādāšu pie tā, lai būtu laba vienošanās par šo tekstu. Paldies, Gijoms Kundze! Orientējušais balsojums par šo tekstu Lībe komitejas sēdē notiks 26. novembrī. Ja nevienam nekas nav pretī, tad mēs varam vienoties par šādu datumu. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, 16. punkts. Eiropas robežu uzraudzības sistēmas Eirosur izveida. Referents ir Jānis Mulders. Šodien mēs runāsim par grozījumiem, kas ir iesniegts par Eirosur priekšlikumu. Ir ļoti daudz grozījumu iesniegt, manuprāt, nemazāk kā 230 grozījumu. Un tādēļ mēs labprāt uzklausītu Mulderkungu, pēc tam komisijas pārstāvi, prezidentūras pārstāvi lūdzu sagatavojieties eh, savai uzstāšanai, eh, jo par šo punktu runāsim pusstundu vai 40 minūtes un nevairāk. Mūdekungs, lūdzu, došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es nerunāšu 40 minūtes. Runāšu ļoti īsi. Esmu priecīgs, ka mans ziņojums saņēma ļoti lielu interesi. Kolēģi to ļoti silti uzņēma un iesniedz daudz grozījumu, kā jau jūs šeit teicāt priekšsēdētāji. Es izskatīšos grozījumus un ir daudzi, kuriem varu piekrist. Mana ziņojuma galvenais punkts bija neaprakstīt traģēdijas, kas šobrīd notiek vidusjūrā. Bet jāsaka, ka šīs traģēdijas es ņēmu vērā un tās uzlaboja manu nostāju. Esmu gatavs strādāt pie kompromisu grozījumiem ar kolēģiem, tā lai balsojuma brīdī šajā komitejā mums nevajadzētu balsot par visiem 20 grozījumiem. Lielāko daļu grozījumu es, kā jau teicu, varu atbalstīt. Otrkārt, gribu teikt, ka šajā ziņojumā es rakstu, ka nevajadzētu datus apmainīt no Eirosur datu bāzes ar trešajām valstīm. Ir iesniegti grozījumi par to. Es uh, paturu savu sākotnējo pozīciju, ka personu datu apmaiņa no Eirosur datu bāzes ar trešajām valstīm nav iespējama. Eirosur dati ir jāizmanto, lai analizētu vispārīgo situāciju un nevis personisko situāciju kādiem cilvēkiem. Trešais ziņojuma aspekts ir sadarbība ar apvienoto karalisti un īriju. Domāju, jo vairāk valstu iesaistīsies, jo labāk šīs sistēmas sadarbībā. Lutvards kundze ir iesniegusi grozījumu par šo jautājumu. Es neesmu pārliecināts, vai var atbalstīt viņas uh, nostājumu, viņas priekšlikumu, jo daži juristi man ir saka, ka tas varētu radīt zināmas grūtības. Bet šajā lietā vēl iedziļināšos, analizēšu to. Kopumā domāju, ka sadarbība ar pienoto karalisti un īriju var uzlabot situāciju. Un domāju, ka mums ir jāpieņem šī sadarbība. Priekšsēdētē tas ir arī viss, ko es gribēju teikt par iesniegtajiem grozījumiem. Paldies Mulderkungam! Tas tiešām bija īsi un ātri. Uzklausīsim komisijas pārstāvi. Jā, paldies priekšsēdētāja komisijas vārdā. Man ir divi īsi komentāri. Esmu izskatījis dažādos grozījumus. Pirmkārt, komisija vēlreiz vēlas pasvītrot, ka uh, Eirosur ir daudz, daudzu mērķu sistēma. Tā ir trīs mērķi. Pirmkārt, nelikumīgās imigrācijas novēršana, otrkārt, pārobežu noziedzības novēršana, treškārt, migrantu un bēgļu dzīvības aizsardzība uz ārējām robežām. Minēšu piemēru, kur no operatīvā viedokļa šie trīs mērķi saplūst. Spānijas civilgvārdija ir ar, sastapusies ar tādām situācijām, kad mazas laiviņas no Ziemeļa Āfrikas krastiem dodas uz Spānijas pusi. Tās rada meklēšanas un glābšanas situācijas. Patrulējošie krasta apsardzes kuģi izglāb šos cilvēkus, un kamēr viņi to darīja, garām brauca motorlaivas ar uh, narkotikām. Tās izmantoja šo brīdi, kad krasta apsardzes kuģa darbinieki bija aizņemti un krasta apsardzes nevarēja viņus pārtvērt. Tas parāda, cik svarīgi ir šie trīs mērķi, kā tie savā starpā savijas un ka mums ir uzmanība jāpievērš visiem trim. Otrs komentārs. Tad, ja mēs aizsargājam migrantu dzīvību, ja mēs to uzskatām par prioritātes mērķi Eirosūra, tad Eirosūram ir nepieciešami arī resursi, kā šo mērķi sasniegt. Šeit īpaši domāju par kopīgo uzraudzības pasākumu izmantošanu. Vai mēs eh, izmantojam satelītu eh, novērošanas sistēmas vai novērošanu no kuģiem vai kādu citu galvenais iemesls, kādēļ imigranti uh, slīkst lielos skaitļos, ir lielā eh, pulkā kuplā ir tādēļ. Tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir nepieciešams novērot situāciju, izmantojot satelītus. Un arī ir svarīga sadarbība ar kaimiņu valstīm, ir tīpaši vidusjūras valstīm, Eirosur kontekstā. Tieši tādēļ esam piedāvājuši šādus elementus Eirosur regulā. Paldies par uzmanību! Paldies komisijas pārstāvim. Tagad aicināšu izteikties eh, Kīpras prezidentūras pārstāvis Antinīdas kungu. Es saprotu, ka tā būs Georgiādija kundze šoreiz, saka priekšsēdētājs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies referentam, paldies komisijai par viedokli. Esam pieņēmuši zināšanai, jūsu nostāju un arī iesniegtos grozījumus. Esam jums pateicīgi par to visu. Esam pārliecināti, ka Lībe komitejas orientējušais balsojums notiks pietiekami drīz, tā lai sarunas starp padomu un parlamentu varētu sākties līdz prezidentūras beigām. Esam priecīgi, ka komiteja atbalsta šīs sistēmas izveidi principā. Īpaši pateicīgi esam par to, ka tiek paturēts 1. oktobris datums, no kura Eirosuram jāsāk darboties. Par darbu padomē. Daram visu, kas ir mūsu spēkos, lai virzītu šo lietu uz priekšu. Tuvāko nedēļu laikā mēģināsim saņemt mandātu no Korepera, lai uzsāktu sarunas ar parlamentu par šo jautājumu. Kipras prezidentūra turpinās sadarboties ar referentu Mulderkungu, tāpat arī ar ēnu referentiem, ar mērķi panākt apmierinošu un līdzsvarot vienošanos par šo jautājumu. Paldies par uzmanību. Paldies prezidentūras pārstāvē. Un tagad sāksim debates. Skūries kungs lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, paldies referentam par paveikto darbu, rakstot šo ziņojumu. Mēs varam atbalstīt visu šo darbu lielā mērā. Mums nākotnē būs vēl vairākas debatas. Es domāju, ka to gaitā mēs varētu precizēt atsevišķas detaļas šajā ziņojumā. Domāju, ka jau tagad ir panākts diezgan labs rezultāts. Ja runājam par grozījumiem, tad eh, ir atsevišķi komentāri, kurus es šeit gribētu izteikt. Manuprāt, daži grozījumi iziet ārpus Eirosūra kompetences robežām. Es esmu itālis, un ilgus savus dzīves gadus esmu vērojis, kā imigranti noslīkst vidusjūrā. Tā ir daļa no mūsu ikdienas, ka tas tā notiek. Un šādos apstākļos, es domāju, tas arī vairāk jāuzsver šajā ziņojumā. Domāju, ka mums ir rūpīgi, rūpīgi jāvēro atsevišķi grozījumi. Grozījumi, kas vēlas mainīt Eiroskūru darbību, salīdzinot ar to, ko piedāvā sākotnēji komisija. Es domāju, ka pamatu pamats ir neļaut cilvēkiem iet bojā, taču tas nevar būt viss, ko dara Eiroskur. Eirosur. Eirosur ir atsevišķi grozījumi, kas principā vēlas pilnībā apturēt nelegālo imigrāciju. Varbūt tas iekļaus Eirosur darbības aptvērumā, taču es domāju, ka ir ļoti skaidri jāpaskaidro arī darbības konteksts. Vēl ir jautājums par personu datiem. Manuprāt, referents ir izvēlējies ļoti pareizu formulējumu šeit. Es nezinu, vai mana, mans izteiksmes veids ir pietiekami skaidrs, bet es nesaprotu, piemēram, grozījumu, kurā ir teikts, ka personu datu apmaiņa izmantojot Eirosūru tīklu nevar ietvert sevī personu datus. Tas jau nu gan ir muļķīgi. Es domāju, ka tā laikam kaut kāda tulkojuma kļūda. Manuprāt, kopumā referenta pieeja ir vislabākā iespējamā, un es domāju, ka vajadzētu sekot referenta ieteikumiem. Protams, ka sadarbība ar apvienoto karalistu un īriju ir nepieciešama. Mums vajadzētu noskaidrot dažādo politisko grupu nostājas. Ikreiz, kad tiek runāts par Schengenu, un jautājumiem, kas saistīti ar to, nu, teiksim, Frontex, Eirosur darbību, tad rodas šīs, šie te jautājumi par apvienoto karalisti un īriju. Nu, katreiz par tiem ir jārunā, bet nu, tas ir nepieciešams, mums nu, dziļāk ir jāanalizē tas. Paldies, Skurijas kungam. Es jau kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu pateikties Mulderkungam. Paldies par viņu ļoti konstruktīvo pieeju šim jautājumam. Viņš ļoti konstruktīvi sadarbojās ar mums, ar ēnu referentiem. Tas ir ļoti jauki. Jūs jau dzirdējāt no iepriekšējiem runātājiem, kā attiecībā uz šo ziņojumu valda pilnīgi vienprātība gandrīz vai starp visiem deputātiem un arī deputātiem un komisiju. Vienprātība tajā ziņā, ka viens no galvenajiem Eirosūra mērķiem neapšaubām ir cilvēku dzīvību saglabāšana. Mums ir jāiet nedaudz tālāk nekā nelegālās imigrācijas apturēšana vien. Nu, var jau būt, es atkārtošos, to jau teica itāļu kolēģis, taču es tomēr gribu pateikt ka valda konsensus attiecībā uz personu datu apmaiņu e-resursu tīklā. Referents jau ir piedāvājis, un es viņam pilnībā piekrītu. Tātad referents piedāvā sekojošo Eiropas pilsoņu personu datus nevar nodot trešo valstu iestādēm šāda apmaiņa nav iespējama. Manuprāt, ziņojums ir ļoti labs. Es domāju, ka tas stiprinās Eirosūru un arī skaidrāk parādīs šīs programmas arhitektūru un mērķus. Kellers kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies! Lielas paldies referentam, kurš ir izstrādājis ļoti labus priekšlikumus, kā mainīt komisijas priekšlikumu. Priekšlikums savā būtībā mums ir lielā mērā pieņemams. Arī mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus. Tie ir galvenokārt četrās jomās. Pirmkārt, cilvēktiesības. Nebūs nekāds pārsteigums, ka es teikšu par glābšanu. Jūrā mēs runājam tāpat arī datu aizsardzība. Mēs piedāvājam, ka datu uh, procesēšana vienmēr ir jāreģistrē, kāda veida dati ir procesēti, kād, ar kādiem datiem notikusi apmaiņa, kurš ir nodevis kādus datus kam un kurš ir darbojies ar šiem datiem. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi to reģistrēt. Par sadarbību ar trešajām valstīm šeit mēs esam svītrojuši diezgan lielu teksta daļu, jo mēs uzskatām, ka cilvēku tiesību aspekts sadarbībā ar trešajām valstīm šobrīd nav īpaši caurskatāms. Mēs zinām, ka pagātnē šī sadarbība ir novedusi pie cilvēktiesību pārkāpumiem, pamatiesību pārkāpumiem, radot problēmas daudziem cilvēkiem. Mēs nevēlamies atkārtot šīs kļūdas visu veidu informācijas apmaiņa ar trešajām valstīm var novest pie patiesi nopietnām problēmām, un no tā vajadzētu izvairīties. Vēl mēs piedāvājam svītrot 12. pantu, kurā runa ir par uzraudzības mehānismiem, jo mēs neredzam, ka ir kaut kādi pierādījumi tam, ka mums būtu vajadzīga šāda uzraudzība, kas ir ļoti dārga. Tas jāņem vērā Visur mēs samazinām budžetu, gan satelīta tehnoloģijām, gan bezpilota lidmašīnām. Tehnoloģija sarakstā ir ļoti garš, liels saraksts, un tas ir arī atklāts saraksts, nav noslēgts, un tur mēs esam gatavi dot visu naudu, kas mums ir. Tas nedara. Eirosur nav paņēmiens, kā ieviest citas politikas. Tā ir pati politika par sevi. Uh, kura uzlabo šo te uzraudzību, izmantojot augstās tehnoloģijas, lai uzraudzītu mūsu robežas, cīnītos pret nelegālo imigrāciju, bet veikt arī citus uzdevumus. Kopumā mēs nedrīkstam to uzskatīt par tādu kā palīdzekli. Nē, tā ir pastāvīga politika un arī ļoti dārga politika. Par glābšanu. Šeit man ir vairāk jautājumu. Šorīt mums te bija Uh, dialogs ar Laitinenku un ar Frontex priekšsēdētāju. Cita starpā viņš teica, ka cilvēku glābšana jūrā esot viņa organizācijas būtiska prioritāte. Kad uzdev jautājumu komisijai, vai tādā gadījumā nevajadzētu mainīt Frontex mandātu, iekļaujot tajā šo te glābšanu jūrā, tad komisija teica, tas nesot iespējams, jo glābšana jūrā esot dalību valstu kompetencē. Eurosūr Darba aprakstā ir rakstīts, ka glābšana jūrā ir prioritāte. Kā tad tas viss eh, ir savienojams? No vienas puses, it kā Eiropai tā ir viena no priekšrocībām prioritātēm glābt eh, cilvēks jūrā, no otras puses nav nekāda procedūra, kā tas ir jādara. Šorīt mēs dzirdējām, ka patiesībā nav iespējams to formulēt kā Eiropas prioritāti, jo tas ir dalībvalstu uzdevums un nevis komisijas uzdevums. Kā tas viss sajiet kopā, es nemaz nezinu. Būtu interesanti dzirdēt skaidrojumu par šo jautājumu. Vai nu glābšana jūrā tiek pieminēta tikai preambulā, tā ka tā neko nenozīmē praksē, vai arī mēs to detalizētāk izklāstām galvenajā tekstā, ja tā ir prioritāte. Vai varbūt tas ir dalību valstu rokās? Lūdzu, paskaidrojiet, kāda ir šī situācija. Paldies! Busutilkungs nākamais. Jūs nevēlaties runāt? Es esmu jūs pierakstījis, bet ja nevēlaties, tad nē. Ernsts Kundze, lūdzu. Paldies. Sākumā gribēju pateikties referentam. Viņš ir ievērojis ļoti svarīgus aspektus šajā svarīgajā uh, Ziņojumā definēts, definēts tiesības uz dzīvošanu, tas arī ir augsti jāvērtē, un ja mēs runājam par uh, eh, trešām valstīm, ir jābūt arī iespējamai datu apmaiņai ar trešajām valstīm. Un, ja mēs runājam par Eirosūru sistēmu, mums tā šķiet ļoti apšaubāma. Uh, Mēs e, to noraidām vairāku iemeslu dēļ. Es gribēju jums atgādināt, ka jau šo pēcpus, priekšpusdienu mēs uzklausījām Frontex izpildirektoru. Viņš mums stāstīja visu iespējamo, ko viņi ir darījuši, lai glābtu cilvēku dzīvības jūrā. Tādēļ mums nav vajadzīga tāda uzraudzības sistēma. Mums ir vajadzīga glābšanas sistēma, lai glābtu cilvēkus, bet šāda te Eh, uzraudzības eh, sistēma, piemēram, kā tas ir minēts otrajā pantā, mums absolūti nav nepieciešama. Tiek runāts arī par eh, to, ka pieaug spēkā starptautiskā noziedzība, pārobežu noziedzība, ka pret to ir jācīnās, bet tā ir problēma. Mēs runājam par nelegālo migrāciju, mēs esam jau runājuši par citiem terminiem, neregulārs un tā tālāk. Un te ir runāts, mums vajadzētu noteikti pret to vērsties. Tāpat es uzskatu, ka mēs tā nevaram turpināt, nav pilnīgi nekādu norē, norāžu, ka mums vajadzētu izveidot šādu drošības sistēmu. 12. pāns, kādēļ tad mums ir jā, jāievieš šīs bezpilota lidmašīnas? lai varētu kaut ko darīt. Tas nav nepieciešams, manuprāt. Šķiet, ir sur, ir tāda kā lobby programma, lai attīstītu un finansētu drošības uh, tehnoloģijas. Tādēļ mūsu grupa ir pret to. mēs esam iesnieguši grozījumu, kurā sakām, ka negribam vispār šo Eirosur sistēmu, un tad ir vēl viens grozījums, mēs jau saprotam, ka citi kolēģi ir savādākās domās, tur mēs esam visu to nedaudz saudzīgāk definējuši un iedomājamies kaut kādus kompromisus, proti, ka sistēmu galvenokārt izmantos migrantu dzīvību glābšanai. Tāpat e, mēs negribam, lai būtu, šīs, lai būtu sistēmā datu bāzē ievietoti personas dati. Šie uzraudzības instrumenti, e, domāju, ka daļu no tiem 12. pantā ir jāsvītro. Tālāk e, glābšana nelaimes gadījumos. Tas ir ļoti svarīgi. Domāju, ka mēs varētu vēl strādāt pie uzlabojumiem un kompromisu grozījumiem. Savādāk mēs radīsim kaut ko tādu, nu runājot par uzraudzības tehniku, Tā tad ir Eiropa, ir e, dalību valstu intereses, un vienā brīdī šo uzraudzību vairs neizmantos tikai, lai varā, ne, ne, izmantos ne tikai, lai, piemēram, e, uzraudzīt robežas, bet vispār visā ES teritorijā, vienalga kādiem mērķiem, gribēju jums to tikai pateikt tehniku var attīstīt tālāk, izstrādāt, un beigās eh, mēs nezinām, pie kā tas viss novedīs. Tādēļ esmu ļoti nobažījusies. Uzraudzības sistēmas tas skan varbūt ļoti neitrāli, bet kas zem viss tā slēpjas? Paldies! Okay, now, Paldies! Ernstas kundze, tagad dosim vārdu komisijai un pēc tam referentam Mūder kungam bija izskanēja punkti, kurus komisijai vajadzētu komentēt. Olivers Sīfers, ja es pareizi saprotu, jūs, jūs vārds, jā. Es uh, varbūt atkārtošos, uh, varbūt to jau esmu teicis iepriekš, uh, migrantu dzīvību aizsardzība ir viens no galvenajiem mērķiem Mēs nevaram pieļaut, ka simtiem vai tūkstošiem migrantu iet bojā noslīkstot vidusjūrā. Eh, juridiskā eh, ziņā tas nav tik vienkārši, jo meklēšanas un glābšanas pasākumu veikšana nav uh, Eiropas Savienības kompetencē, bet šos jautājumus regulē starptautisko tiesību normas, starptautiskā jūrniecības organizācija. Uh, un dalību valstis veic šos pasākumus saskaņā ar starptautisko tiesību normām. Ja migranti atrodas uh, dzīvības briesmās, tad viņi ir jāklāt, bet tas var attiekties arī uz turistiem, vai uh, kur kuģis grimst, vai uz uh, tankuģiem un citiem šādiem gadījumiem. Tomēr no juridiskā viedokļa mums jābūt ļoti piesardzīgiem, un tādēļ komisija savu priekšlikumu ir formulējusi tādā veidā, kā jūs ar to esat iepazinušies. Atgriežoties pie mazo kuteru vai laivu jautājumu un uzraudzības jāsaka, ka šī programma nav paredzēta kā investīciju programma rūpniecībā, bet gan kā programma, lai uzlabotu uzraudzības kvalitāti un sadarbības starp dažādām aģentūrām. Ja palūkojaties uz šo regulu, tad par 20 pantos ir runa par aģentūru sadarbību un informācijas apmaiņu. Vienā pāntā, 12. pāntā ir runa par uh, uzraudzības tehnoloģiju izmantošanu, jo mums ir lielas problēmas ar mazo peld līdzekļu uh, atrašanās vietas konstatēšanu, un tādēļ daudz cilvēki arī iet bojā jūrā un šīs programmas īstenošana nenovedīs pie tā, ka tiks pirkt simtiem uh, helikopteru, līdmašīnu vai uh, kuģu, bet gan mēs vēlamies īstenot uh, tādu pieju robežu apsardzībā, ka tiek veikta uh, vākta informācija un arī uh, Mēs vēlamies atrisināt mazo laivu jautājumu, kas tehniskā ziņā ir ļoti sarežģīts jautājums, un mēs ceram, ka šāda kopīga novērošanas līdzēkļu izmantošana ir ļoti svarīga. Tā Šeit ir arī atsauce uz bezpilota lidmašīnām, gan kaut gan šobrīd tas nav risinājums, jo šā, šādām lidmašīnām nav atļauts lidot civilajā gaisa telpā. Šīs risinājuma iedarbināšana prasīt ļoti ilgu laiku, tas vienkārši nedarbojās. Tas uh, ir pieminēts, lai neizslēgt šādu iespēju turpmāko 5 vai 10 gadu laikā, bet tuvāko gadu laikā šāds risinājums nav iespējams. Un e, šādu lidmašīnu izmantošana citās e, pasaules e, malās ir pavisam citiem mērķiem paredzēta, bet mums tas būtu vienkārši mazo laivu atrašanai. Tagad vārds Mulderkungam. Es gribēju izteikt dažus komentārus. Piekrītu Skarīs kungam par to, ka šī priekšlikuma mērķis ir ne tikai glābt cilvēku dzīvības, kaut gan tas ir ļoti svarīgs aspekts, bet ir arī citi aspekti. Varu atbildēt gala kundzei runājot par personas datu uh, apkopošanu. Jāsaka, ka šeit runa ir par uh, masu datu analīzi, nevis par individa datu analīzi, un ir, man, mūsu ierosinājums ir nesniegt šādu informāciju trešajām pusēm. Un kopumā varu norādīt, ka šorīt arī uh, klausījos Frontex direktora teiktajā. Ja galvenā problēma ir darī, ko darīt tad, kad tiek uh, konstatētas šādas mazās laivas, ko ar tām darīt jo šādā gadījumā atbildīgas ir dalību valstis, nevis Eirosur, un mums ir jāīsteno dialogs ar dalību valstīm, lai uzlabotu situāciju. Uh, pretējā gadījumā nekādus uzlabojumus, uh, manuprāt, nevaram panākt. Uh, Esmu paredzējis organizēt sanāksmi ar visiem ēnu referentiem jau tuvākajā nākotnē un uh, vēlos viņus iepazīstināt ar saviem kompromisa grozījumiem. Ja nespēsim vienoties, tad uh, galvārds būs jāsaka komitejai balsojot. Paldies par uh, jūsu veikto darbu, saka priekšstādātājs. Paldies, ka esat uh, tik lakonisks, vienmēr jūs ievērojat laika ierobežojums, esat ļoti precīzs un lakonisks savā darbā un izteikumos. Un, uh, Tagad es gribu teikt, ka, kā jau to teicu, e, orientējošais balsojums notiks 26. un 27. novembrī, kad ir paredzēta mūsu nākamā parastā sanāksme. Tālāk nākamais darba kārtības punkts ir patvēruma un migrācijas fonds un iekšējās drošības fonds. Referents ir Lorenzo Fontāna bet jāsaka, ka e, šeit ir runa par nosacījumiem fondam laika posmā 2014. līdz 2020. gadam ir iesniegti vairāk nekā 450 grozījumi. Mēs uzklausīsim komisiju arī un padomas pārstāvi, un tad būs diskusija, bet pirms vārds uh, Fontānas kungam. Uh, vispirms uh, vēlētos pateikties kolēģiem par to, ka viņi ir izrādījuši tik lielu interesi par šo ziņojumu. Kā jau jūs pareizi norādījāt, ir iesniegts daudz grozījumu. Un esmu apņēmības pilns Uh, kopā ar ēnu referentiem to, šos grozījumus pēc iespējas ņemt vērā, it īpaši tos grozījumus, kas uh, paredz vienkāršojumus un uh, vēlas padarīt skaidrāku fonda izmantošanas procesu. Cita starpā mēs uh, centāmies uh, ziņojumā iekļaut uh, to, ko pašvaldības varētu darīt šajā jomā. Mēs vēlējāmies dot šādu signālu. Eh, subsidiaritātes eh, princips ir jāuzsver vēl un vēl. Ir dažādas pieejas eh, šiem jautājumiem bet mums nevajadzētu aizrauties ar birokrātiju. Mums ir jāvienkāršo fonda izmantošanas procedūra. Vā, esam konsultējušies ar ēnu referentiem, piesaistījuši arī mūsu līdzstrādniekus, bet jāsaka, ka nevaru piekrist visiem grozījumiem, piemēram, grozījumiem, kas ierosina svītrot iespēju veikt pasākumus trešajās valstīs, izmantojot šā fonda finansējumu. Komisijai ir gluži pretējs viedoklis, vērētos dzirdēt arī komisijas viedokli un varbūt arī debatēs dzirdēsim domstarpības par šo jautājumu. Tālāk par 69. pasākumu par darba grupas izveidi, ar kuru būtu jākonsultējas par pasākumiem, kas tiek iztenoti trešajās valstīs. Protams, šajā grozījumā ir uh, arī pozitīvi aspekti, to nevar noliegt. Šāda darba uh, grupa varētu sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un spēlēt svarīgu lomu. Tomēr mums jābūt piesardzīgiem, lai novērstu to, ka šādas darba grupas pastāvēšana aizkavētu pasākumu īstenošanu trešajās valstīs. Vai uh, plaša mēroga pasākumu veikšana. Tad, tad gribētu dzirdēt komisijas viedokli par šiem ierosinājumiem. Komisija norādīja, ka šāds variants paliek iespējams, bet gribētu zināt, ko jūs ar to konkrēti vēlējāties teikt. Nākošais kompromisa jautājums ir par procentiem, par 65, 70, 80 procentiem vai 90% līdzfinansējumam. Uh, būtu jāizlēma, kāda ir labākā pieeja. Protams, dalību valstīm arī jāuzņemas sava atbildības daļa. Bieži vien ir tā, ka jārisina steidzami kādi konkrēti jautājumi, un tādēļ vajadzētu vienoties par šo procentu sadalījumu tālāk par 132. grozījumu par tādiem sensitīviem jautājumiem šeit ir runa. 127. un 72. grozījums mani samulsināja. Mēs lūdzām uh, juridiskā dienesta atzinumu šai jautājumā, jo daži īstenošanas akti tiks pārveidot par deleģētajiem aktiem. 127. Um, grozījums šķiet, ka mēs pareizi esam sapratuši un juridiskais dienas mums piekrīt, ka tas, ko komisija šeit ir ierakstījusi no juridiskā viedokļa, ir pareizāks risinājums. Tālāk par 72. grozījumu. Mums ir e, zināmas šaubas, nav īsti skaidrs, kā, kā rīkoties. Komisijas priekšlikums mums ir radījis zināmas šaubas. Saskaņā ar 290. Eiropas Savienības darbības uh, līguma pantu. Man ir, mums ir zināmas šaubas par to, cik uh, liela rīcības brīvība ir jāpiešķir komisijai, un mēs vēlētos saņemt pēc iespējas skaidru atbildi uz šo jautājumu jāsaka, ka mēs esam strādājuši veiksmīgas sadarbības gaisotnē, strādājuši ar visiem ēnu referentiem, mums ir paredzēts arī turpmākas sanāksmes, lai noskaidrotu, kāds ir uh, vairākuma viedoklis un kādam īsti jābūt šim ziņojumam. Paldies, Fontānas kungs. Tagad uh, komisijas vārdā runās Belinda Paika. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, pateicos referentam un pateicos komitejai par komentāriem, kas ir pausti par šo regulu attiecībā uz patvērumu un migrācijas fondu un iekšējās drošības fondu. Uh, tie grozījumi, kas uh, ir uh, ierosināti attiecībā uz sistēmu kā tādu, uh, iepriekšējās sanāk, pēc iepriekšējās sanāksmes, kad šis, šī regula tika apsprieda, mēs esam centušies vienkāršot šo sistēmu. Un kad tiks panākt vienošanās par daudz gadu finanšu schēmu, tad arī būs jākoriģē attiecīgie panti. Tagad es vēlētos komentēt uh, referenta teikto. Pirmkārt par ārējo dimensiju. Šeit bija divi galvenie jautājumi, vai šāda ārējā dimensija ir nepieciešama un kā panākt saskaņotību ar ārējās darbības instrumentiem referents lūdza man paskaidrot, kādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešama šāda ārējā dimensija. Varētu par to runāt gari un plaši, bet es gribētu lūgt deputāts ieskatīties dokumentu kopumā un proti 13. dokumentā ir runa par ārējo dimensiju. Un uh, Šeit ir runa par uh, nepieciešamību rīkot pasākumus uh, trešajās valstīs sadarbībā ar trešām valstīm, un ir arī minēti piemēri, kādas, uh, kādi pasākumi tie varētu būt. Tie ir pasākumi Eiropas Savienības iekšējās politikas interesēs. Šeit nav runa par mūsu ārējās uh, darbības uh, politiku mēs konstatējām, ka pašreizējiem fondiem bija vājā vieta, ka nebija šāda iespēja paredzēta, un tādēļ jaunajos, jaunajiem fondiem ir jāparedz iespēja darboties arī trešajās valstīs. Nākošais jautājums bija par sadarbību ar citu ārējo politiku, kā īstenot koordināciju Mēs nepiekrītam iesniegtajiem grozījumiem, kuri ļoti uh, reglamentē un ierobežo to mehānismu, kādu ir paredzējis komisija un ārējās uh, darbības dienests. Mums jau pastāv koordinācijas mehānismi ne, ne tikai ārējās darbības pasākumiem, bet, uh, piemēram, um, migrācijas un patvēruma fonda ietvaros uh, Uh, veiktie pasākumi arī ir jāsaskaņo ar, piemēram, sociālā fonda pasākumiem. Tāpat mums ir jādefinē, ar kādiem tiesību aktiem uh, tiek noteikti mehānismi, kā komisija pati īsteno šos pasākumus un kā tas atspoguļojas budžetā. 36. grozījums un budžeta komitejas 9. grozījums par par cikliem uh, un par, uh, par atsā, at, apsvērumiem un par mērķiem būtu nepieciešams uh, nodrošināt saskaņotību, tādēļ Eiropas komisija kopā ar Eiropas ārējās darbības dienestu uh, izmanto esošos koordinācijas mehānismus un tos uh, stiprinās un uzlabos, ja nepieciešams. Mēs uzskatām, ka varbūt šāds formulējums varētu atrisināt uh, uh, tos jautājumus, kas tika minēti, un varbūt labāk šo tekstu iekļaut apsvērumos, nevis pašā pamat dokumenta daļā. Tālāk par to, kā ka komisija īsteno. Uh, šeit ir runa par 71., 127. un citiem grozījumiem. Mēs uh, nevaram piekrist, ka izpil, uh, deleģētie akti aizstāja izpildu aktus attiecībā uz nacionālajām programmām un līdzekļu piešķiršanu starposmu pārskatam. Uh, mēs uh, esam ļoti piesardzīgi attiecībā uz izpildes aktiem un deleģētajiem aktiem, un es domāju, ka arī šis jautājums uh, tiks apspriests padomē. Komisija ir centusies ļoti uh, pieturēties pie iestāžu kopīgā viedokļa par izpildus un deliģēto aktu izmantošanu. Esam gatavi konsultēties arī ar uh, jūsu juridisko dienestu, bet runājot par 72, uh, 127 un 121 grozījumu tie mums nav pieņemami. Tālāk par partnerību. Mēs apsveicām to, ka uh, jūs izrādat interesi par šo uh, jautājumu. Mēs uzskatām, ka partnerība ir jāsaglabā tādos apmēros, ka tā paliek pārvaldāma un nevarētu pieļaut, ka politiskais dialogs traucētu fondu darbību. Mēs to uzskatām, ka daudzos jautā, eh, grozījumos bija runa par eh, naudas plūsmu dalību valstīs un par līdzfinansējumu. Tie ir horizontāli jautājumi, kuri skar visus kopīgi pārvaldāmos fondus, un tas sakāms arī par maksājumu eh, budžeta apjomu. Esmu pārliecināta, ka par šo jautājumu noteikti notiks diskusijas eh, augstākā līmenī un arī trialoga ietvaros par piekto pāntu par finanšu interesēm ir iesniegts daudz grozījumu. Runājot par vis, visos dokumentos, kas skar daudzgadu finanšu schēmu, ir tāds standarta teksts, un šis jautājums tiek izskatīts arī budžeta kontrolas komitejā šajā parlamentā. Uh, tālāk ir iesniegts grozījums par to, kā komisijai dalību valstu programmu projekti ir jānosūta Eiropas parlamentam. Tas uh, man nebūtu īpaši iebildumi, bet varbūt tā būtu tāda smagnēja procedūra, bet varbūt būtu labāk, ja parlaments saņemt jau apstiprināto nacionālo programmu eksemplārus. Es um, arī nosūtīšu referentam sestā apsvēruma uh, teksta papildinājumu, ko es pieminēju. Tagad uh, vārds Kipras prezidentūrai Florifis kungam. Uh, kā jāsaka, ka padomes darba grupa nākošu nedēļu 15. oktobrī pabeigs darba pirmo posmu un Uh, ceram saņemt pilnvaras, uh, izskatīt koreperā četrus uh, dokumentus par iekšlietām. Uh, un uh, attiecībā uz visiem četriem regulu projektiem, kā jau norādīju, ka prezidentūra ir saskaņojusi kompromisa priekšlikumus ar horizontālo regulu. Padomes prezidentūra atbil, atbalsta komisijas un parlamenta eh, galvenos punktus. Uh, un oficiālajās trialoga sarunās mēs strādāsim, lai panāktu efektīvu un saprātīgu iekšlietu jomas finansējuma pārvaldību. Paldies Florifis kungam un varbūt uh, mums vēl ir papildus laiks atlīdz diskusijām. Tagad Fosta kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Hubertu Pirkeru, ēnu referentu. Viņš, diemžēl, nevarēja ierasties. Un tagad informēšu jūs par ETP grupas pozīciju. 3. un 14. pāns. Tur ir runāts par papildvērtību Eiropas Savienībā. Tas attiec arī uz Taņas Fajon un Franciskas Kelleras grozījumiem. Tur ir runāts par konkrētām interesēm un par to, ka ir jābūt šī, šai papildu vērtībai un tā ir jāpārbauda arī dalību valsts programmās, vai tā patiešām ir klātesoša. 55. grozījums, ko sagatavojusi Tāņa Fajon, patiešām labi apraksta papildu vērtības definīciju. Domāju, ka varēsim sasniegt kompromisu. 5. un 25. pāns runāts par nepieteiktām kontrolēm. Pirkerkungs ir iesniedzis grozījumu, kā arī kolēģi no ALDE politiskās grupas. Protams, šīs nepieteiktās kontrolas arī ir jāveic. Mēs domājam, ka tas ir ļoti svarīgi no procedurālā viedokļa un, protams, ne jau vienmēr tas ir iespējams. Vārdi where appropriate, jeb eh, kad eh, atbilstoši, mums šķiet arī eh, labi papildina to. Tālāk 6a, kur tiek runāts par atsaucu uz trešajām valstīm. Šie problēma, šie grozījumi mums rada liels problēmas. 69. grozījums, ko iesniegusi S&D grupa, runā par pasākumiem ar trešajām valstīm un konsultācijām. Mēs to visu aplūkojam ļoti skeptiski. Gan runājot par darba grupas izveidi, balstoties uz regulu, uh, iekšējo organizāciju, ārējām struktūrām. Mums to visu nevajadzētu mēģināt uh, regulēt ar uh, regulas palīdzību. ja runājam par šādas darba grupas papildvērtību, tas sniedz ieteikumus, bet kurš tad uh, maksās par to visu un vai tas attaisnos arī papildus birokrātisko slogu? Šādas um, struktūras jau pastāv arī komisijas iekšienē. Astotais pants par neatliekam palīdzību. Ir izteikti dažādi priekšlikumi arī par to, cik liels palīdzības apjoms ir sniedzams, vai 100% apmērā, vai 80% vai 90% apmērā, mm, nu, pat 75% ir pieminēti. Domāju, šeit mēs arī varam rast labu kompromisu. 12. pāns, kur runāts par partnerību, 13. pantā ir runāts par politisko dialogu. Mēs gribam pievērst uzmanību tam, lai komisijas struktūras patiešām saglabātos. 12. pāns. Tur runāts par attīstību dalību valstu programmās. Mēs uzskatām, ka dalībvalsts pati var izvēlēties partnerus, ar kuriem sadarboties un ar tiem arī konsultēties, piemēram, ar vietējiem NVO. Protams, ir jāparūpēs par uh, elastības garantu, ko var izmantot dalību valstis. 13. pāntā ir runāts par politisko dialogu starp uh, komisiju un dalību valstīm. Uh, vajadzētu ņemt vērā arī pragmatiskus apsvērumus un uz tiem balstoties nevajadzētu radīt atkal jaunas aģentūras vai iestādes vai nu valsts vai privātās un nevajadzētu tās vienmēr par varas makti censties visās, procesā, visās procedūrās iesaistīt. 16. pāns, 5. apakšpunkts. Ir iesniegts grozījums par 16. panta 5. punkta skā, eh, svītrošanu. To ir iesniedzis Pirkera kungs. Tur ir runāts par eh, palielināšanu līdz 90%. Mums tas šķiet pilnīgi prot, pret produktīvi, kontraproduktīvi. Un beigās Tas varētu novest pie uh, budžeta palielināšanas. Ir jādefinē apstākļi, tātad šeit ir runāts par tādiem duly justified reasons, par attaisnotiem apstākļiem. Zaļās, zaļo pilsētas grupas iesniegtais grozījums līdz ar to mums šķiet visai veiksmīgs. Vēl tikai trīs lietas. 33. pāns, kur ir runāts par uh, sākotnējo finansējumu. Par avansu, ko varētu, kas varētu sasniegt tikai 2,5% no kopējās summas. Daudz dalībvalstu to pat neuzskata par realistisku pieeju, un ja šis, šī pirmā iemaksa uh, pirms finansējums būs augstāks par uh, Eh, konkrētu procentu likumu, tad dalību valstīm to būs grūti atļauties. Eh, tālāk runāt par izvērtēšanas eh, ziņojumiem. Mēs gribam pievērst uzmanību tām, lai nerastos draudi sabiedrīskajai kārtībai vai iekšzemes drošībai to varētu nedaudz ierobežot, eh, un tad mēs varētu būt gatavi kaldināt kompromisus. Tālāk, 72. un 127. grozījums. Tāņa Fajon tos ir iesniegus. Ja mēs pieprasām juridisku spriedumu, juridisku vērtējumu, tam ir jāņem vērā arī citas regulas, kas jau ir stājušās spēkā, lai būtu tāds vispārīgāks pārskats. Tad eh, būtu arī eh, labāks vērtējums. Paldies! Tagad Fajons kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribēju pateikties referentam, ēnu referentiem, komisijai un padomēji par sniegtajiem paskaidrojumiem. Mēs esam iesnieguši grozījumus, gribējām uzlabot caurskatāmību pateicoties grozījumiem un arī dalību valstu programmu pieņemšanas procesu. Gribam arī uzlabot apstākļus, kuros dzīvo pilsoniskā sabiedrība. Tad, kad ņemot vērā uzklausītos viedokļus, joprojām nav atrisināts finansējums, kā varētu finansēt pasākums trešajās valstīs. Mums ir jāpadomā, kā finansēt pasākums, kas norisinās ārpus Eiropas Savienības. Savos grozījumos mēs piedāvājam kaut ko pa vidu komisijas priekšlikumiem un tiem, kas ir pilnīgi noskaņoti pret ārējiem pasākumiem, ko finansētu no dalību valstu fondiem finansējumu. Vai Eiropas ārlietu dienestam arī nevajadzētu aktīvāk iesaistīties šajā darbā? Gribēju jūs uzmanību pievērst Gijon kundzes iesniegtajam grozījumam numur 69. Tas ir ļoti būtisks drošības mehānisms, jo eh, īpašā darba grupa nekādā veidā uh, nenozīmēs. Uh, lieku darbu, jo mēs negribam paaugstināt radušās izmaksas, bet ir jāparūpējas par šādas struktūras radīšanu, lai mūsu darbu varētu trešajās valstīs labāk koordinēt. Mēs uzklausījām komisijas viedokli un Viņa pastāstīja, ka tāds mehānisms jau darbojas, bet neesmu nekur redzējusi to apliecinātu rakstiskā veidā, vismaz šajā regulas priekšlikumā. Tādēļ mums ir nepieciešams vairāk garantiju. Īpašā darba grupa varētu nozīmēt papildu vērtību, lai varētu garantēt labāku koordināciju. 72. 127. grozījums, tur ir runāts par deleģētiem tiesību aktiem, pieņemot darba programmas un dalību valstu programmas. Nie, pravne službe Europskaga. Gribēju lūgt oficiāli Eiropas parlamenta juridiskā dienesta atzinumu. Piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka šāds atzinums ir nepieciešams, lai mēs varētu iegūt labāku pārskatu par visnotiekošo. Vakardien, eh, tiekoties ar ēnu referentiem, mēs dzirdējām neoficiālu juridiskā dienesta atzinumu, bet tajā pašā laikā dzirdējām, ka atzinums radās ļoti ātri, bet mums vajadzētu par to visu diskutēt daudz pamatīgāk. Es gribēju saņemt juridisko atzinumu nevien par deleģētajiem aktiem, vai tiem ir pietiekams juridiskais pamats. Nē, gribēju tāpat dzirdēt kaut ko par īstenojošiem aktiem un vai tie ir sastādīti pietiekami akurāti. Par pievienoto vērtību runājot kolēģis no ETP grupas jau pareizi norādīja, ka Ar šo grozījumu mēs vēlamies radīt tādu papildu vērtību finansējumam, lai varētu garantēt konkrētu rezultātu attīstot uh, brīvības un drošības telpu. Visu beidzot, līdzfinansējums. Mūsuprāt, līdzfinansējums šādos gadījumos vai ārkārtas uh, apstākļos ir jāmēra 90% apmērā, vismaz 90%, jo tie ir kritiski apstākļi, un mēs pat varētu paredzēt 100% līdzfinansējumu slieksni. Kas notiek eh, atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs? Mēs visi esam vienis prātis, ka viņiem bieži vien nav pietiekam daudz līdzekļu, lai uh, līdzfinansētu šādas aktivitātes, un galu galā cietēji vienmēr būs cilvēki. Es ceru, ka mēs varēsim kādreiz par to vairāk apspriesties. Tagad Kellers kundze, un tad atkal došu vārdu referentam. Paldies, negribu jūs tagad garlaikot, sakot to, ko teicu vakardien, bet tik un tā man tas ir jāsaka. Tika runāts par budžeta pozīciju, lai varētu finansēt uh, ārējās aktivitātes. Domāju, ka ar šo budžeta pozīciju mēs uh, ieviesīsim kaut ko jaunu, un mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem izvēlēties šādu pieeju. Daudz kas tiek jau darīts trešajās valstīs, arī pateicoties ārlietu dienesta darbībai, ir arī eko ģenerāla direkcija, kas strādā pie attīstības palīdzības, ir ļoti daudz aktivitāšu tieši patvēruma jomā, migrācijas jomā ir sistēmas, tas viss jau tagad ir iespējams. Es nezinu, kādēļ uh, Home ģenerāla direkcijai vajadzētu vēl tādu ārēju budžeta pozīciju, lai varētu finansēt vēl kaut kādas papildus aktivitātes. Mēs neatbalstam šādas budžeta līnijas ieviešanu, budžeta pozīcijas ieviešanu, un šī jaunā pozīcija ir jaunums nākamajā DFS, un pēc ilgām diskusijām mēs īstenībā ar komisiju par to jau runājām pagājušajā gadā, mēs piedāvājam šādu pozīciju nepiedāvāt. Ceru, ka kāds mūs atbilstīs, atbalstīs. atbalstīs. Tālāk ir runāts arī par caurskatāmību, varbūt komisija varētu pastāstīt, vai šeit pastāv kāds problēmas vai nē. Fossa kungs runāja par drošību un mūsuprāt tas jau ir ietverts vispārīgajos uh, noteikumos, kā strādāt ar dokumentiem. Varbūt komisija varētu kaut ko vēl papildināt. Jā, papildvērtība mums ir ļoti svarīga. Šķiet, ka vismaz šajā aspektā grupās valda vienprātība. Runājot par deleģētajiem aktiem un 72. grozījumi tīpaši, mēs vēlamies, lai tiktu precizēti indikātori attiecībā uz nacionālajām programmām. SMD priekšlikums par darba grupas izveidi mums arī tā šķiet eh, veiksmīga ideja, un līdzfinansējums ir visai svarīgs jautājums, bet šķiet citām grupām tas ir pat vēl svarīgāks nekā mums. 90% apjomam ir jābūt iespējamam. Mēs varam eh, šajā kontekstā piekrist Holmajeras kundzes priekšlikumam. Domāju, ka ir jautājumi, par kuriem esam viensprāts, par citiem atkal nē, bet mēs jau kurā gadījumā esam pret šo ārējo budžeta pozīciju. Un uh, deleģētie tiesība akti arī ir izšķirīgi svarīgi. Paldies! Paldies, Kellers kundze! Komisija, ja jūs vēlaties vēl kaut ko piemetināt, bet ļoti lakoniski. Jā, atbildot Kelērs kundzei par caurskatāmību, tas ir atrunāts komisijas priekšlikumā, un komisijas priekšlikumā mēs sakām, ka izvērtējuma ziņojumam ir jābūt pieejamam pilnā redakcijā, lai to jebkurš varētu izlasīt. Padoms darba grupā par to varētu būt zināmas bažas, ja tā, piemēram, būs jūtīga informācija, vai to arī vajag piedāvāt izskatīšanai visiem. Nu, šis jautājums noteikti vēl ir jāatrisina. Bet komisija uzskata, ka šim ziņojumam ir jābūt publiski pieejamam. Un eh, jebkādiem izņēmumiem ir jābūt eh, piemērotiem ļoti reti. Es domāju, ka šāds izvērtējums ziņojums diez vai nodarīs skādi drošībai, bet caurskatāmībai tas noteikti nāk par labu. Un, protams, uh, Izņēmumiem ir jābūt uh, tikai atsevišķos gadījumos ļoti rēti. Paldies, Fontānas kungs, lūdzu. Paldies, ļoti lakoniski priekšsēdētāji kungs, manuprāt. Eh, es pareizi, ja es pareizi sapratu, tiks sniegts juridiskā dienesta atzinums, kas mums eh, ļaus arī varbūt labāk saprast šīs lietas būtību, bet tagad Runājot par atsevišķiem aspektiem, 90% šķiet visai veiksmīgs kompromiss. Nu, citiem brīžiem šķiet, ka mums vajadzētu vienoties pat par 100% eh, līdzfinansējumu apjomu. Es domāju, ka komisijai ar ēnu referentiem vajadzēs vēlreiz apspriesties. Mēs arī, es pats arī tikšos ar ēnu referentiem, vai vēlreiz izietu cauri visiem grozījumiem. Paldies visiem, paldies arī sekretariātam par sniegto palīdzību. Paldies Fontānas kungam. Protams, arī mēs visi pārējie esam pateicīgi sekretariātam par veikto darbu. Paldies visiem, kas eh, ir pārdzīvojuši šo lībe sanāksmi, un tagad es gribēju paziņot eh, grozījumu iesniegšanas termiņu. Orient tējošais balsojums ir paredzēts 26. 27. novembrī. Tātad otrā Libe komitejas sēde novembrī. Ja nevienam nekas cits vēl nav uh, piebilstams, nākamā Libe komitejas sanāksme notiks 5. un 6. novembrī. Paldies visiem! Līdz nākamajai reizei!